Kolleginnen un kolēģi. Kolēģis un kolēģi. Atļausiet man sākt sēdi. Vai par darbu kārtību ir eh, grozījumi? Nav, man pašam nav nekā īpaši ko teikt. Mēs varam uzreiz ķerties klāt pie darba kārtības punkta numur 3. Es ļoti priecājos, ka mēs šodien mums ir viesi delegācija no Persijas līča Arābu valsts sadarbības padomis. Un eh, ka mēs drīkstam sveikt šeit delegāciju, ko vada eh, viņa ekscelence, doktors Abdula Mohameds Šeiks Saudi Arābijas, kas eh, vada Persijas līča Arābu valsts sadarbības padomi. Kalil bin Hilals van Alani no Omānas. Viņš ir priekšēdētājs Melis, un viņu pavada 12 citi locekļi no sešām dažādām valstīm, golfa līča uh, valstīm, Zviedrijas padomas. Martā 2011. Uh, 11. gadā uh, eh, um, eh, Eiros parlaments pieņēma uh, Eh, rezolūciju par sadarbību ar Persijas līču padomi un uzsvēra, ka visi, visi sadarbības līmeņus eh, un to nozīmīgu sadarbību ar eh, padomi. Ģenerāla sekretāra vizīte. Mm. Um. Sadarbības padoms. Uh. Um. Ir notikusi un tāpat arī. Uh ir interesētība turpināt šādas iniciatīvas. Nākotnes partnerība paredz vēl intensīvāku uh, dialogu, iekļaujot virkni dažādu jautājumu tiesības, ekonomiskā sadarbība, zinātne, tehnoloģijas, mediji. Mēs uh, ar prieku uzklausīsim uh, doktoru Abdula bin Mohamedā Šeika uh, viedokli par nākotnes perspektīvām. Uh, par uh, to, lai tiktu izveidot Persijas līča politiskāka savienība. Es ļoti priecājos, jo uh, mūsu delegācijas uh, vadītāja Angelika Nīblerei ir uh, iespēja izteikties, un es domāju, ka mums būtu nepieciešams laiks arī diskusijām, diskusijām par jautājumiem, kas ir kļuvuši aktuāli pēdējo dienu laikā un ir un notiek debats par politiskiem kultūrāliem, kultūras jautājumiem. Uh, cilvēkiem, kas nevēlas izvēlēties rietumu dzīvesveidu, ir tiesības darīt to, ko viņi vēlas, īpaši reliģiskos jautājumos. Reliģija ir jāaizsargā, bet vienlaikus nav pieļaujams tādas darbības kā tās, kas ir notikušas. Varbūt, ka mēs diskutēsim par šo jautājumu, lai atrisinātu šo jautājumu jo cilvēkiem nav tiesības sāsināt attiecības starp mūsu reģioniem un mūsu valstīm. Vispirms vārds uh, doktoram Abdul bin Mohamedam Al-Šeikham. Lūdzu, priekšsēdētāj, jums vārds. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Paldies, priekšsēdāji. Eh, Dieva uh, vārdā. Cienamais Elmāra Brokkungs, priekšsētāja Nīblers kundze, delegācijas uh, attiecībām ar Persijas līča Arābu uh, valstīm vadītāja. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, cienījamie līdzdalībnieki, es vēlētos izteikties personīgi savā vārdā un ar, arī Omānas konsultatīvās padomas eh, vārdā, kā arī savu kolēģu vārdā, eh, dažādo uh, parlamentu priekšsēdētāju vārdā uh, Persijas, jūra, uh, Persijas līdz Arābu valstīs. Mēs esam izraudzīti, lai piedalītos šajā delegācijā, lai ierastos Eiropas parlamentā. Uh, Es vēlētos jūs sveikt arī mūsu delegācijas dalībnieku vārdā, kas pārstāv dažādos parlamentus. Proti Omānas konsultatīvā padoma, Nacionālā a, federālā a, apvienoto Arābu Emirātu padome un Bahreinas padome, kā arī Katāras konsultatīvā padome un Kuveitas padome. Es uh, Vēlos jūs sveikt, jo jūs Eiropas parlamentā esat mūsu draugi. Mums Eiropas Savienība ir piemērs, kuram jāseko. Tas ir veiksmes eh, simbols, veiksme eh, tam, ka eh, reģionālā sadarbība var izdoties un šāda sadarbība rada vairāk partnerības un uh, draudzīga attiecība. Mēs Persijas uh, līča uh, asamblējā cenšamies uh, īstenot konsekventu politiku, lai mums būtu kopīgs, uh, kopīga nākotne. Mums ir politiskie un ekonomiskie pamati kas ir droši, kā arī kultūras un civilizācijas mantojums, ļoti bagāts, kas ļauj mums uh, īstenot sadarbību ļoti dažādās jomās. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, mēs pārstāvam kopīgu Persijas līdz Arābu valstu sadarbības padomas delegāciju. Mūsu parlamentiem ir ļoti svarīga loma uh, mūsu uh, valstu liktenī, kontrolējot mūsu valdību un regulāri pārskatot uh, mūsu politisko un izpildvaras sistēmu. Mūsu parlamenti ir tie, kas īsteno reformas mūsu sabiedrībā, lai novestu pie labākas attīstības un, labāks, un lielākas labklājības mūsu sabiedrībā. Mūsu parlaments pārstāv mūsu tautas dažādos starptautiskajos fórumos. Dāmas un kungi, starpparlamentālās attiecības ir ļoti svarīga as, kas mums ļauj konsolidēt sadarbības iespējas. Šīs starpparlamentārās attiecības rada iespēju tikties eh, ļoti dažādiem spēlētājiem un apmainīties viedokļiem. Cienījamie uh, dalībnieki, Ir skaidrs, ka Sīrijas krīze ir ļoti svarīgs jautājums, kas mūs e, satrauc. Noziegumi pret cilvēci turpinās. Mums visiem ir nepieciešams uh, veikt kopīgus centienus, lai rastu risinājumu šai krīzei un lai īstenotu ANO rezolūcijas. Mums ir jāsadarbojas ar ANO emisāru un Arābu līgas emisāru, lai, atris, lai rastu risinājumu šai sarežģītajai problēmai. Būtu nepieciešams pasaules valstīm apvienot spēkus, lai izbēgtu kodolieroču izplatīšanos, un e, tā ir vēl viena sadarbības joma, ko mēs esam iecerējuši sadarbībā ar Eiropas Savienību, kas attiecas uz palestīniešu un Izraels konfliktu. Mūsu padomu uzskata, ka miera procesa stagnācija nav mūsu interesēs. Eiropai būtu jāspēlē loma, lai iedvestu jaunu impulsu šajā procesā. Persijas e, jūras līča reģionā mums ir dažas noteikts problēmas, kas e, jo īpaši kavē mūsu attīstību. Mēs uzskatām, ka ir dažas valstis, kas e, cenšas iejaukties mūsu iekšējās lietās un mēs iebilstam pret šādu iejaukšanos. Mums ir nepieciešams morāls atbalsts, kultūras atbalsts, lai mēs varētu vērsties pret šiem centieniem destabilizēt mūsu sabiedrību. Emirātos ir salas, kas tikušas okupētas, un turpinās centieni lai rastu risinājumu šim konfliktam sadarbībā ar virkni valstu, kuras ir iesaistīti šajā konfliktā. Ir vairāk strīdīgi jautājumi, un mēs ceram, ka Eiropas Savienība spēlēs lomu, uh, vienlaikus saprotot mūsu uh, nostāju. Mūsu gala mērķis ir izveidot uh, ciešu sadarbību ar jums un radīt jaunus eh, kanāls dialogiem. Nav konkrēta uh, darba kārtība, bet mērķis ir sadarboties visos iespējamos veidos. Lielas paldies priekšsēdētāji, liels paldies visiem dalībniekiem, lai Dievs ir ar jums. Thank you, President, for your remarks. I would like now to give the floor to Dr. Nībler. Paldies, tagad es vēlētos dot vārdu Nīblers kundzei mūsu delegācijas vadītājai. Paldies, cienījamie kolēģi, cienījamais Elmē Bruk, cienījamais eh, ekscelences kungs, eh, doktor Abdul bin Mohameds Alšeiks, eh, cienījamie konsuli, cienījamie vēstnieki, dāmas un kungi, mīļie kolēģi. Es ārkārtīgi priecājos arī mūsu delegācijas vārdā jūs izniegšiet sveitu Eiropas parlamentā. Mūs ļoti priecē, ka jūs atradāt ceļu pie mums šeit uz parlamentu, un mēs ļoti priecājamies, ka šodien mums būs iespēja apmainīties ar viedokļiem, veidot dialogu, kuru mēs esam uzsākuši jau dažādās tikšanās reizēs. Tikai pirms kāda laiciņa un kolēģi no mūsu parlamenta dažādās starpparlamentārajās tikšanās piedalījās, un šodien mēs varēsim turpināt dialogu, par ko mēs ļoti priecājamies. Mēs kā Eiropas Savienība mēģinām to mēs esam e, teikuši arī mūsu jaunākajā rezolūcijā. Mēs mēģinām strateģisko e, partnerību un e, GCC valstīm arī atbalstīt. Mēs ceram, ka mūsu sadarbība un mūsu sadarbība kļūs vēl strateģiskāka un vēl dinamiskāka nekā tā jau līdz šim ir bijusi. Un es domāju, ka mūsu sadarbība ir jāintensivē. Ir svarīgi norādīt uz kopīgo, kādas ir mūsu kopīgās intereses Persijas līča valstīm un Eiropas Savienībai. Gribētu pieminēt uh, vienu piemēru. Vakar mums bija sanāksme mūsu delegācijai, cienījamies Elmās Broks uh, un uh, Jemenas pārstāvis, viņa ekscelences, mēs runājām par situāciju Jemenā. Uh, gan par politisko situāciju šajā pārējais procesā ģimenā, gan arī par humāno situāciju uz vietas. Gribētu teikt paldies un uh, paust savu respektu par to, ko jūs darāt uh, Persijas uh, līdz uh, valstīs, Arābu valstīs, un mēs vēlamies atbalstīt šo procesu, lai šajā reģionā būtu stabils miers un labklājība. Es domāju, ka kolēģis Broks un daudz citu kolēģi mūsu komitejā ir ļoti interesēti saņemt no jums vērtējumu, kā jūs vērtējat jaunāko attīstību tuvējo austrumu reģionā un gribētu arī teikt, ka mēs no savas puses Eiros parlamentā vienmēr esam centušies atbalstīt visus centienus, lai brīvās tirniecības nolīkumu pabeigtu Tas jau vairākus, eh, vairākus gadus ir bijis, pat vairāk gadus desmitus ir bijis darbs pie šī nolīguma. Es ceru, ka nākamajos mēnešos eh, tajā tiks sasniegti panākumi, lai arī šajā jomā būtu vēl ciešāka sadarbība starp reģioniem. Paldies! Es priecājos, ka būs iespēja šodien piedalīties diskusijā un eh, priecājos, ka būs intensīva apmaiņa un dialogs ar jums. Paldies! Paldies, Angelikai! Mēs sāksim debates un mums būs eh, tikai ierobežots laiks, es ieteiktu, ka mēs nepārkāp divu minūšu runas laiku. Eh, pirmajam došu vārdu mūsu iepriekšējiem priekšsēdētājiem Peterinkungam. Paldies, priekšsēdētājs, mēs necerēju, ka tik ātri dabūšu iespēju izteikties. Gribētu, varbūt, ka tas ir tāds vecs refleks, jā, saka Broka eh, kungs, es vienkārši tev klausu, jā, bet tu esi šeit mans priekšsēdētājs, un es tev augstu vērtēju, ka saņem pa pirmais vārdu. Man ir jautājums. Um, priekšsēdētājam Mohamedam Alšeikam. Lai jūs saprastu, kāds konteksts ir manam jautājumam, vēlētos teikt, ka es savu vispolitisko dzīvi vienmēr esmu aktīvi strādājis, lai veidotu kultūru dialogu, ir īpaši ar uh, arābu un islāmu pasauli, gan kā Eiropas uh, tautas partiju uh, uh, vadītājs no 99. līdz 2007. gadam, kā arī Eiros parlamenta priekšsēdājs no 2007. līdz 2009. gadam, arī daudzas arābu valstis esmu apmeklējis. Atļausiet man uzdot jautājumu. Es esmu Konrāda Adenauer fonda priekšsēdētājs Vācijas Federatīvā republikā. Tas ir jautājums, uh, kas uh, ir vērsts pārstāvjiem no apvienotās uh, Arābu Emirātiem. Mums bija pārstāvniecība Abu Dabi apvienoties Arābu Emirātos, konvertētajā fondā, mums savs fonds tur bija jāslēdz. Tas ir ļoti žēl, jo mēs vēlamies dialogu. Jūs teicāt, ka jūs nevēlaties iejaukšanos, to es saprotu, bet ja vēlas dialogu, tad ir jārunā ar otru pusi, tādēļ man ir lūgums jums un tīpaši apvienotā Arābu Emirātu e, pārstāvjiem, lai es atrastu ceļu, kā Eiropas fondi, Vācijas fondi atkal saņemt iespēju jūsu reģionā tikt pārstāvēti tā, kā mēs esam pārstāvēti daudzās pasaules daļās. Tas ir lūgums eh, no manas puses. Es ļoti priecājos, ka šodien esat ieradušies pie mums. Paldies. Gomes skundze. Thank you. Uh, welcome. Paldies. Sveicu doktoru Mohamedu Šeiku. Jūs runājāt par nepieciešamību apturēt uh, kodoli ieroču, ieroču izplatīšanos. Ja es pareizi saprotu, runa ir uh, par Irānas programmu. Es vēlētos, lai mēs pārunātu sīkāk, kā tas ietekmē Persijas līdz Arābu valsts sadarbības padomi. ņemot vērā tendences Irānā. Mēs tāpat esam dzirdējuši un mēs zinām, ka viena no jūsu uh, dalībvalstīm, uh, Saudarābija, ir atbalstījusi uh, eh, Kaida vietējo uh, filiāli, kas savukārt bija iesaistīta uh, sprādzienu organizēšanā Balī. Uh, Tāpat esam, esmu dzirdējusi par salafismu attīstīšanos eh, visvardarbīgākajās formās. Tā, piemēram, eh, viņi vainojami nesenajā eh, ASV vēstnieku nogalināšanā. Vai Vai jūs varētu uh, nedaudz paskaidrot, kas jūsuprāt uh, šajā reģionā notiek? Jo mēs esam dzirdējuši, ka līdzīgas tendences ir arī Sīrijā. Un visbeidzot, es vēlētos uzdot jautājumu par Bahreinu. Jo, protams, ka mēs neticam, ka to visu ir safabricējusi Irāna. Ir pamatot sūdzības no uh, Bahreinas uh, sabiedrības vairākuma puses, un, protams, šis jautājums būtu jārisina politiski. Es vēlētos zināt, kāda ir jūsu padomas rīcība, lai risinātu šo problēmu. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Kasinīkungs. Spuštovāni gostie. Vaš... Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie viesi, Jūsu vizīte šeit Eiropas parlamentā ir um, lieliski iespēja mums visiem uh, vienam otru labāk iepazīt un tāpat arī nostiprināt parlamentu lomu Persijas līdz Arābu valstīs. Mēs esam pārliecināti, ka uh, konsultā, ar konsultācijām parlamentu starpā jūsu valstīs vien nepietiek. Mēs um, vēlētos, lai lēmumi tiktu pieņemti koplēmuma procedūrā, jo te ir vieta politiskajiem lēmumiem. Runa ir par stabilitāti un pāredzamību. Ehm, Parlamenta arī norādīja uz eh, potenciālām krīzēm, kas varētu eh, rasties jūsu valstīs. Vienlaikus es uzskatu, ka jūsu vizītes laikā mums ir jāpasaka, ka Eiropas Savienībā mēs vēlamies vairāk investīciju no Persijas eh, jūras līča valstīm, ne tikai tāpēc, ka mums ir ekonomiskās sadarbība, bet tāpēc, ka ar ekonomiskās sadarbības palīdzību eh, mēs labāk viens otru iepazīstam. Mans jautājums būtu sekojošs. Mūsu politiskajā grupā uh, Mēs bijām par uh, pārlidojumu aizliegumu zonu Sīrijā. Civil uh, iedzīvotāji ir galvenie šīs krīzes upuri. Un ir ļoti daudz uh, cietušo un bojā gājušo tieši sieviešu un bērnu vidū. Es vēlētos uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo lidojumu aizliegumu zonu virs Sīrijas. Paldies! Paldies tagad vārds Tēnaka kungam. Paldies, priekšsēdāja. Es uh, sirsnīgi sveicu kolēģis uh, eh, no GCC. Mana Eh, grupa ECR eh, e eh, uztur ļoti ciešas sadarbību ar jūsu valstīm. Un, protams, ka manas pārstāvētajai valstī ir sena saikne ar šo reģionu. Runa ir gan par divpusējām, gan daudzpusējām attiecībām. Es runāšu par vienu no svarīgākajiem jautājumiem, kas ir mums visiem prātā. Proti, risks pirms ASV eh, prezidenta vēlēšanām, eh, kas varētu tikt vērsts eh, no Izraels puses Irā, pret Irānu, lai iznīcinātu kodoli ieroču instalācijas. Un ko jūs domājat par šo te risku, proti, ka Irāna varētu sagatavot kodoli ieroci? Ir parādījušies ziņojumi, tā skaitā arī apvienotās karalists izlūk dienestā, uh, Um, par to, ka būtu jācenšas pārliecināt Netanjahu, uh, lai viņš atsakās no šīs idejas. Tātad uh, kāds būtu jūsu domas par šādu iespējamu situāciju? Esmu dzirdējis arī par to, ka ASV uh, gatavo militāro kontingentu šāda uzbrukuma gadījumā un kā tas ietekmētu arī naftas piegādes pasaulē. Uh, Vai jūs būtu pietiekami drosmīgi, lai atbildētu uz šo, šādu jautājumu un pateiktu, ko tas gal galā nozīmēs jūsu reģionam un arī rietumvalstu ekonomikām? Paldies! Sirsniega, paldies vārds. Tagad Angurakis. Paldies, priekšēdētāji. Šodienas uh, tikšanās ir ar īpašu nozīmi, kas uh, parāda, ka um, attīstība šajos reģionos ir ārkārtīgi ātra, un tām var būt tālajušas sekas. Manuprāt, eh, atsevišķas uh, valsti šajā reģionā un arī Persijas līča Arābu sadarbības padome ir uh, snieguši daudz uh, šajā attīstībā, bet pirms es turpināšu, es gribētu jautāt mūsu viesim, vai viņš varētu mums sniegt informāciju, vai viņš zina, kādēļ vakar Persijas uh, līča Arābu sadarbības padome vakar nepiedalījās sanāksmē Kairā par situāciju Sīrijā. Es gribētu vēl jautāt, ja atļausiet priekšēdēļa kungs, pirmkārt, neviens nevar būt eh, laimīgs par attīstību. Tie situācijā, kas ir eh, šajā reģionā, tīpaši par imperiālismu karu pret eh, Lībiju, tas vēl vairāk palielināja nestabilitāti un situācija padarīja vēl draudīgāku, un arī svešu spēku iejaukšanās Sīrijā nevar atrisināt situāciju. Šeit vēlos atsaukties uz Lielbritāniju un Franciju, kas eh, vairāk vai mazāk eh, atklāti ir teikušas, ka tās ir eh, nemiernieku pusē, bet es domāju arī šeit uh, dažas citas valstis. Un gribēju Persijas eh, līča Arābu sadarbības padomē pajautāt, vai jūs nesat nobažījušies eh, par situāciju, vai neatkarīgi tā, kam ir taisnība, ka ne, vai jūs nesat nobažījušies par eh, trūkstošo stabilitāti un par to, ka notiek nu, iejaukšanās šajā reģionā, it īpaši par noziegumiem pret cilvēcību. Paldies tālāk, Koracu Biltas kundze. Lielas paldies, Helmāra un Anģelika. Arī es vēlētos uh, izteikt savu prieku par to, ka ir redušies viesi no Persijas līča, un es esmu tā, kas ir atbildīga par sieviešu tiesībām e, Eiropas parlamentā. Šogad es jau divreiz apmeklēju attiecīgo reģionu un es biju ārkārtīgi patīkami pārsteigta par to, cik e, ātri ir attīstījusies e, šī vieta un ka Persijas līcis ir kļuvis par ļoti nozīmīgu centru kas, pasaules kartē. Uh, Tāpat arī bija ļoti jauki uzzināt, ka mm, tika runāts par to, kā sievietes iesaistīt darbā. Mm, pašlaik ir diezgan daudz sieviešu strādājot valsts sektorā, bet vajadzētu paredzēt arī sieviešu vietu privātajā sektorā. Un mm, te nav runa tikai par eh, sieviešu tiesībām, bet arī uh, par um, ekonomisko attīstību, vai Persijas līcī ir paredzēts darīt kaut ko attiecībā uz sieviešu iesaistīšanu darba tirgu. Tad vēl jūs runājāt par uh, stabilitāti un drošību, un tiešām man ir jāpiekrīt, ka mūsu grupa Anģelikas vadībā pie tā strādā, un mēs turpinām dialogu ar jums taču mūsu bāžas ir par to, ka mēs saņemam ziņojumus par cilvēku pamatiesību pārkāpumus. Bieži vien tas notiek attiecībā uz blogeriem, uz cilvēkiem, kas izsaka savu viedokli internetā. Un uh, arī mēs dzirdam par to, ka cilvēki patvaļīgi tiek ielikti cietumā, un jautājums ir, uh, vai valsts iekšējā drošība ir pietiekama motivācija, lai apturētu attīstību, kuru pašlaik Persijas līdzs ir uzsācis. Bet, protams, es saprotu, kas ar Persijas līdz valstīm mēdz būt liela atšķirība. Lūdzu, tagad runa, eh, tagad dod vārdu runātājiem. شكرا للجميع أولا للحضور Liels paldies! Paldies uh, visiem, kas izteica savu viedokli un paldies, ka esam uzaicināti šodien uz uh, šo sanāksmi. Gan es, gan mans kolēģis, mēs esam priecīgi par to, ka bija iespēja uzklausīt uh, jūsu teikto. Es gribētu pateikt, ka mans kolēģis atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem. Vismaz uz dažiem no tiem. Un tādā veidā jūs varēsiet iegūt pilnīgāku ainu par uh, to, kas notiek Persijas līcī. Pirmais jautājums uz uh, kuru es atbildēšu, mm, būs no apvienoto uh, uh Emirātu parlamenta. Mm, paldies, es ļoti priecājos būt šeit. Mēs apvienotajos Arābu Emirātos uh, esam ieinteresēti pētījumos, kas tiek veikti e, par šo jautājumu. Un tagad pie, runāsim konkrēti par e, Konrāda Adenauera fondu. Mums vajadzētu uh, pievērsties īpaši tam, kas notiek valstīs, kas tur ir tuvumā. Ir jāatzīst, ka ir bijuša tāda negatīva pieredze, kas varētu sarežģīt mūsu attiecības ar valstīm, ar kurām mums ir robežas. Un um, tad, ja mēs uh, runājām par uh, fondu, uh, tad eh, bez šaubām fonds arī interesēts visā, kas notiek apvienātajos Arābu Emirātos. Reizēm mm, mēs tiekam kritizēti, bet eh, jāatzīst, ka apvienotajās Arābu Emirātos ir ļoti daudz dažādu tautību. Uh, un kas visas tiek eh, cienītas Emirātos. Un mūsu mērķis ir pamatā labs, citādi mēs nemaz nebūtu pieņēmuši fonda uh, atvēršanu, taču, kā jau teica mūsu kolēģis no Emirātiem, šis fonds bija atvērts un tam bija ļoti cēli mērķi, taču Nu, varbūt jums ir radies iespējas, ka viss nenorisēs tik labi, kā bija iecerēts, un tāpēc mēs nolēmām slēgt fondu, lai nebūtu šādu šaubu. Mēs zinām, ka notiks sanāksme par šo jautājumu, un tāpēc es par to vairāk nerunāšu. Tagad pievērsīšos citam jautājumam, kas tika uzdots, un tas bija par kodoli ieroči Un, protams, jāatzīst, ka kodolieroču eksistence šajā pasaules daļā mūs dara bažīgus ne tikai tāpēc, ka tas ir risks apkārtējai e, pasaulē, bet arī reaktoru dēļ, ja tos pienācīgi neuzrauga, uh, ja neuzrauga, kā tie darbojās, tad var notikt kāds negadījums vai nelaime, un tas, protams, ļoti negatīvi ietekmēs valstis, kas ir tur tuvumā. Tas, kas mūs dara bažīgus Irānā, ir tas, ka šī, šie kodolieroči atrodās mūsu reģionā. Mēs ceram, ka tur viss tiek nopietni apsargāts. Jo tas, ko mēs vēlamies teikt, attiecās ne tikai uz Irānu, bet arī uz Izrēlu jo ir nepieciešams likt, darīt galu kodolieroču programmām ne tikai Irānā, bet arī Izrēlā. Tālāk runājot par terorisma finansēšanu. Šādu jautājumu uzdeva attiecībā uz Indonēziju. Mēs vienmēr esam cīnījušies pret terorismu, vai nu tas ir iekšējs vai ārējs. Persijas līča padomes valstis vienmēr ir cīnījušās pret terorismu, un mēs nevaram teikt, ka mēs to uzskatām kaut ko par, par, par kaut ko dabisku. Taču runa jau nav tikai par mūsu vietējiem iedzīvotājiem, bet arī par iedzīvotājiem, kas pie mums ir ieradušies no citām valstīm. Terorisms ir personīgs jautājums. Mēs esam pirmie, kas no tā cieš. Mans kolēģis Masloš Šūra varētu ar jūsu atļauju priekšsādātāja kungs atbildēt uz e, šo jautājumu. Es nezinu, vai viņš vēlas izteikties angliski, lai būtu vieglāk runāt. Paldies, man tiešām ir liels prieks, ka varu būt šeit, Broka kungs, Liberis kundze, kas attiecās uz terorisma finansēšanu. Tad ir ļoti svarīgi, lai mēs balstītos drīzāk uz faktiem, nevis uz baumām un to, ko viena tante teica. Mēs esam ļoti nopietnas eh, ekspertīzes veikuši ne tikai no absolūtā terorisma perspektīvas, bet arī no eh, terorismu finanšu atbalsta perspektīvas. Mēs esam ļoti uzmanīgi uh, skatījušies uz to, lai mūsu padomas organizācijas pilda starptautisko finanšu organizāciju prasības. Saudārābija ir bijusi ļoti veiksmīga cīņā pret terorismu. Es eh, zinu, ka ļoti daudz baumas klīst, ka tā vai cita valsts atbalsta terorismu, bet mūsu vēlēšanās ir nebūt iesaistītiem šāda veida jautājumos. Mēs arī vēlamies izvairīties no tā, ka mūsu pašu pilsoņi ciestu no terorismu. Paldies! Paldies! Es vēlētos atbildēt uz jautājumu, kur mm, tas jautājums bija par pretestības finansēšanu Sīrijā. Man ir ļoti žēl, ka jūs tā domājat. Pašlaik Sīrijā notiek Sīrijas tautas pretestība režīmam, un eh, viņi vēlas mainīt savas zemes likteni. Uh, tās nav nekāds terorisms. Es vēlētos aicināt Eiropiešus atbalstīt Sīrijas tautas cīņu par brīvību. Un tagad es dotu vārdu kolēģim Haledam, kas jums runās par to, kas notiek Bahreinā Un un viņš parunās arī par Sīriju. Liels paldies! Paldies arī, ka jūs mūs tik laipni uzņēmāt šeit eh, parlamentā. Paldies visiem! Kā jau teica mans kolēģis Mēs Persijas līča sadarbības padomas ietveros, mēs piemērojam visus starptautiskos tiesību aktus, un tas notiek mūsu pašu tautu interesēs, jo mēs vēlamies garantēt drošību reģionā. Uh, Runājot par Bahreinu, mēs nedomājam, ka tas, kas tur notiek, ir uh, ļaunprātīga stāvokļa izmantošana. Runa ir par mantas aizsargāšanu un par cilvēku aizsargāšanu. Viss, kas tika darīts, tika darīts tieši tādos nolūkos, kas attiecās uz parlamenta lomu, tad mūsu padomas ietvaros mēs cenšamies īstenot mūsu tautu ilgas. Mēs ikdienā apzināmies, ka vesela virkne uh, likumu ir radīti tām, lai parlaments pēc iespējas labāk spētu pildīt savu lomu. Un tāpēc mēs strādājām um, PTO ietveros arī un tas mums palīdz uh, palielināt investīcijas Eiropas Savienībā. Mēs parakstījām brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV un citām pusēm, un uh, tās veicina investīcijas abās pusēs. Tas mūs interesē. Protams, katras valsts eh, personīgajās interesēs. Jūs runājāt par no-fly uh, zonu, proti par uh, zonu Sīrijā, kur nedrīkst lidot. Par lidojumu aizliegumu zonu mūsu interese ir aizsargāt tautas intereses, un mēs vēlētos darīt galu asinspirtī. Uh, Sīrijā. Mums ir daudz dažādi instrumenti. Mēs varam sūtīt eh, humāno palīdzību un tādā veidā palīdzēt reģionam. Un eh, jāatzīst, ka tas, kas Sīrijā notiek, ir tautas pretestība kas vēlas darīt galu diktatoru režīmam. Bet Izrēlas uzbrukums Irānas eh, kodolieroču eh, iekārtām no, nozīmē, kā mēs varam gaidīt eh, arī kaut kādu reakciju no Irānas puses, taču tāda nebija. Jebkura unilaterāla, jebkurš unilaterāls uzbrukums Irānai bez padomas piekrišanas tiks um, sodīts, un Izrēlē šādas atļaujas nebija. Un Tad jautājums vēl bija par sanāksmi Kairā un par to, ka bija valstis, kas tur nepiedalījās. Bahreins kolēģis vēlētos papildināt arī atbildot uz jautājumu, kas tika uzdots par viņu valsti, pirms mēs pievēršamies jā, nākamajam jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos par eh, šo iespēju izteikties. par šo iespēju tikties ar Eiropas parlamenta deputātiem. Mūsu uh, delegācijas uh, sastāvs uh, ir tieši tāds, lai mēs varētu konkrēti runāt ar jums par um, tiem jautājumiem, tām problēmām, ar kurām saskaramies ceļā uz demokrātiju. <coughs> Demokrātija ir modernās kultūras uh, sastāvdaļa, un tas ir veids, kā mēs varam atrisināt problēmas. Priekšsēdētāji nesenie notikumi Bahreinā. Ir pārējo pušu instrumentalizācijas uh, rezultāts. Doktors uh, Mutsbas jau informēja, ka Bahreina ir atteikusies sniegt pierādījums mūsu valsts drošības dēļ. Tas nenozīmē, ka šādu pierādījumu nav. Tas nenozīmē, ka šādu pierādījumu nav mūsu rīcībā. Ir konkrēti pierādījumi tam, ka Irāna ir instrumentalizējusi un izmantojusi šīs. Um, manifestācijas. Runa ir par Islām republiku. Un um, ir bijušas ziņas, kas tikušas nosūtīts Twitter un citos sociālajos tīklos, kas liecina par to, ka ir šādi pierādījumi. Bahrein to nav pateikusi, bet mēs zinām, uh, ka Irānas revolūcijas pārstāvji manipulē ar eh, šo, šīs kustības dalībniekiem Bahreinā. 2011. gadā Bahreinā tika uzsākts īstenot reformas, un Bahreins eh, iedzīvotāji ir izteikuši savu atbalstu iedzīvotāju aptaujā. 98,4% iedzīvotāji atbalstīja šīs reformas. Politiskās partijas nevarēja piedalīties eh, parlamenta pirmā mandāta laikā, bet uh, tās varēja piedalīties otrā un trešā mandāta laikā. Mēs e, zinām, kāda ir cilvēktiesība situācija Bahreinā. Mēs esam atklāta valsts, un mums nav nekas slēpjams, neatkarīgi no tā, par kādiem jautājumiem mēs runājam. Mēs esam atvērti, esam gatavi progresam, virzībai uz priekšu, un, ja saskaramies ar problēmām, protams, cenšamies tās risināt. Uh, tāds, tāda ir demokrātija. Mēs vēlamies būt paraugs citiem reģionā. Mēs priekšsēdētāji ticam demokrātijai, progresam, attīstībai un sadarbībai eh, visu mūsu eh, tautu starpā. Atklāti un godīgi mēs esam gatavi ar jums runāt skaidru valodu un sakot visu pavisam skaidru. Mums nekas nav slēpjams. Paldies, priekšsēdētāji! Kopā ar kolēģiem es atbildēšu tagad uz pārējiem jautājumiem, kas attiecas uz um, Saudarābijas uh, nepiedalīšanos sanāksmē, kas notika uh, Kairā un kas bija veltīts Sīrijas jautājumā. Jūs zinat, ka ir atšķirība uh, starp nepiedalīšanos un tādu kā palikšanu malā. Saudarābija ir valsts, kurā ir skaidra un atklāta politika. Nav tā, ka kādam būtu slēpta darba kārtība, kur tas censtos īstenot. Ja Saudarābija e, eh, um, ehm, nevēlējās um, palikt malā, bet tā gluži vienkārši e, nevēlējās piedalīties šajā sanāksmē. Kā jūs zinat, jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Mēs e, piedalījāmies arī e, sagatavošanas sanāksmēs, un ir, piemēram, viens piemērs, Kofi Anants, kas nosūtīja savu pārstāvu, bet pēc tam atteicās eh, tajā piedalīties. Mēs priecājamies par kvartets centieniem un par to, eh, kas jau ir ticis paveikts. Atbildot Kurats bildes kundzei. Jūs runājāt par sieviešu tiesībām Saudarābijā. Korats Bildes kundze runāja par sieviešu eh, tiesībām, sieviešu stāvokli, un jāsaka, ka šajā jomā ir vērojams milzīgs solis uz priekšu. Iepriekš notika patvarīgi uh, aresti, tie, protams, ir solis atpakaļ. Un tas nebūtu neliecina par to, kāds e, ir islama vēstījums un kāda ir mūsu vīzija. Mūsu valsts ļoti daudz darījusi šajā jomā, pieņēmusi likumdošanu, arī es esmu bijis e, tieslietu ministrs, daudz esmu strādājis pie e, krimināla kodeksa cenšoties arī saglabāt uh, valsts tiesības. Katrā ziņā šobrīd nav ne īstā vieta, ne īstais laiks, lai um, izvērstu plašāku izklāstu par šiem jautājumiem. Bet jāsaka, bieži vien valstīs notiek notikumi, kas um, nav tas, ko mēs sagaidām. Mēs cenšamies nodrošināt šīs tiesības un cenšamies panākt to, lai šīs tiesības netiktu ļaunprātīgi izmantotas. Un lai šīs eh, tiesības neizmantotu teroristi. Jā, notiek aresti, cilvēkiem tiek izvirzīts apru, apsūdzības. Runa ir pa, arī par eh, individiem, kas ierodas no citām valstīm, kas ir ārzem pilsoņi. Protams, ka ir jāaiztur šīs aizdomās turamās personas. Ir jācenšas aizsargāt tiesības un atsevišķos gadījumos, protams, eh, tas sakāms par žurnālistiem un citiem pārstāvjiem. Mēs varam minēt ļoti daudz tādu gadījumu, kuros e, šīs problēmas tiek atrasināts e, bez jebkādiem e, starpgadījumiem, bet kā bijušais tieslietu ministrs un konsultatīvās padomas priekšsēdētājs, šurs padomas pārstāvis, esmu gatavs runāt par šiem jautājumiem. Ja es pareizi saprotu priekšsēdē, tad tas bija pēdējais jautājums, kas mums tika uzdots. Ja ir vēl kādi jautājumi, mēs kopā ar kolēģiem esam gatavi atbildēt jums. Liels paldies! Liels paldies par jūsu sirsnīgo uzņemšanu! Paldies, ir četri vēl pietiekušies runātāji, bet īstenībā laiks ir beidzies. Ko dariet, varbūt Katrs varētu runāt tikai vienu minūti apmēram, ne vairāk. Kailā nišmēr, nu? Tad mēs nolākam. What are you asking for? I was just giving to you the floor for one. Es jums došu vārdu uz vēl vienu minūti pēc pancerikunga. Pancerikungs, jums vārds uz vienu minūti. Grazie. So... Arī es Vēlos eh, nodot izniegs sveicienus eh, šēkam. Man ir vasarā virkni jautājumi jums. Jūs zināt, ka demokratizācijas process Arābu valstīs ir izraisījis arī konstitucionālas debates. Un eh, kaut kur jārisina arī mm, Jemenas jautājums. Iespējams, ka tur ir varētu notikt arī politiskas varas ļaunprātīga izmantošana. Un uh, jūs zināt, ka konstitucionā domāšana uh, nav sveša islāma pasaulē, tas ir jau vairāku simtu gadu uh, tradīcija un arī tiesiska valsts, bet šariāts uh, tieši tāpat kā agrāk ir konstitucionālā forma islāma valstīs. Gribētu uzdot jautājumu, vai jūs nedomājat, ka vajadzētu pārdomāt eh, par eh, reliģijas nodalīšanu no valsts? Otrais jautājums. Eiropa cenšas katru valsti aplūkot atsevišķi, un mēs saprotam, ka, ka katra valsts vēlas iet eh, pati savu ceļu, un dažās valstīs, piemēram, Saudi Arābijā, varbūt uh, Eh, varbūt tiek uzskatīt daudz lietas par iejaukšanos. Vaigalkungs. Hvala, predsedujoči. Eh, o Sīriju bija verjetno bilo. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Sīriju, diskusijām būtu jāatvēl vairāk laika, un man ļoti žēl, ka mums vairs nav iespējas par to diskutēt. Šīs tik tiešām ir lielisks iespējas apmainīties viedokļiem. Man būtu jautājums. Ārējo spēku iejaukšanās, manuprāt, ir kļūst par parastu praksi tuvajos austrumos, un tas var ied, apdraudēt jebkuras valsts eh, centienus. Vai jūs eh, apzināties, ka eh, š, šāda iejaukšanās tik tiešām pastāv, vai arī jūs īstenojat neiejaukšanās doktrīnu citu valstu lietās? Otrs jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka būtu vērtīgi atjaunot starpkultūru un starp reliģiju dialogu, jo īpaši ņemot vērā pēdējā laika notikums, eh, ņemot vērā šo filmu, kas tika publicēta internetā. Varbūt tas būtu pareizais solis un pareizajā virzienā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. No diskusijām izriet, ka mums ir vairāks eh, kopējo interešu jomas, bet man ir ļoti žēl, uh, man tomēr šķiet, ka mums nav tik daudz kopīgu vērtību. Es nesen viesojos Pakistānā un Tunisijā. Es biju Eiropas Savienības novērotājs eh, nesenojās vēlēšanās. Es, protams, ieklausījos tajā, ko teica kolēģi. Eh, jūs teicāt, ka jūs neatbalstat terorismu, bet katreiz, kad esmu viesojies Pakistānā, eh, cilvēki apgalvo, ka Saudarābija finansē terorisms, tāpat arī uh, saudu spēki uh, finansē uh, ekstrēmos uh, reliģiskos spēkus. Tātad, pat ja netiek uh, finansēti teroristi, tiek finansēts reliģiskais ekstrēmisms, ja uh, tie tik tiešām esat jūs pārtrauciet to. Jo es domāju, ka tieši šāda uh, prakse uh, veicina terorismu, tas nav apsveicami. Uh, jo ir eh, jūsu valstīs vērojami eh, dažādi pārkāpumi attiecībā uz eh, reliģijas toleranci. Paldies! Paldies tagad vārds Sofoklējas kungam. Paldies priekšsēdētāji. Yes, to qualcuno che aveva αυτούς που πιστεύουν Es um, vēlētos parunāt par šo Persijas līča sadarbības padomi. Man šķiet, ka uh, sadarbību starp šīm valstīm vajadzētu stiprināt. Mēs ļoti uzmanīgi ieklausījāmies priekšsādātājā. Viņš uzdeva, um, viņš runāja par vienu ļoti svarīgu tēmu, proti par to, ka ir jāspēj atrisināt konfliktus ar Izraēlu un Sīriju, tas ir ļoti labi, taču mēs negribētu uh, dzirdēt šeit tādus tekstus, kā, piemēram, nejaucieties mūsu iekšējās darīšanās. Tāpēc man ir tāds jautājums. Pašlaik Īrijas un Sīrijas, Izraels un Sīrijas konflikts turpinās ir mirušie cilvēki, vai tad tiešām ar uh, morālu atbalstu vien jums pietiek, vai arī jūs vēlties vēl kaut ko citu? فيما يتعلق بفصل الدين عن الدولة هذا مفهوم Runājot par saikni starp reliģiju un uh, valsti, tā ir kultūras saikne. Runa nav par politisku pieredzi, politisku iniciatīvu. Taču šis ir jautājums, par kur noteikti būtu jārunā padziļinātāk lai jūs saprastu, kāda ir islama šariāta attieksme uh, pret uh, valsts un reliģijas nošķiršanu. Jums ir jāsaprot, ka uh, šariāts organizē attiecības cilvēku starpā, bet arī valstu starpā un starp valstīm un iedzīvotājiem, kā arī starp musulmaņiem un citu reliģiju pārstāvjiem. Tātad um, tā organizē attiecības starp valsti un iedzīvotājiem. Valdība, politiskā klase eh, nevalda pār sabiedrību eh, nošķirt no reliģijas, ir gluži otrādi. Valdība nenošķir reliģiju eh, no savas pārvaldes sistēmas. Tātad runa ir par papildu sistēmu, kas ir atšķirīga no citu reliģiju pieejām. Islāms ir gan reliģija, gan valstiskie kārta. Tas viss ir atrodams rakstos. Protams, ka sabiedrība attīstās, bet saskaņā ar šariatu mēs nevaram nošķiet reliģiju no valsts. To nosaka Dievs un runa ir par dievišķajiem augstākajiem likumiem, kurus nenosaka cilvēks. Šie likumi ir jāievēro, un to arī dara valdība un iedzīvotāji. Pat ja valdība vēlētos mainīt lietu kārtību, tauta to nepieņemtu. Es te nerunāju par kādu atsevišķu valsti, bet es runāju par valdības eh, konceptu kā tādu islamā. Es pats esmu studējis islama ticību un daudzi eksperti šarjāt jautājumos varēs jums apstiprināt manis nu pat teikto. Ja mēs paraugamies uz eh, valstīm, kas pilnībā izteno šarjāt likums un kārtību, tad mēs redzam, ka šajās valstīs netiek nošķiet reliģija un valsts. Šīs valstis darbojas reliģiskajā kontekstā. Runa ir par jautājumu, par kur būtu vērts diskutēt sīkāk, kur būtu vērts pastudēt grāmatās un citos rakstos. Kas attiecas uz terorisma iespējamo finansēšanu, te, te atbildēs mans kolēģis. Tas pats jautājums, kas tika uzdots iepriekš attiecībā uz citu valstu iejaukšanos Sīrijas iekšējās lietās. Kolēģis atbildēja sakot, ka finansējums ir tikai palīdzība, kas tiek sniegta Sīrijas tautai. Mēs eh, sniedzam savu atbalstu tautai, kas saceļas pret diktatūru un tirāniju. Runa nav par iejaukšanos citas valsts iekšējās lietās. Runa nav par iejaukšanos Sīrijas iekšējās lietās. Es vēlētos izteikt komentārus arī par šariatu. Šariatā ir teikts, Korānā ir teikts. ka tautas uh, valda eh, tieši šī konsultatīvā padomi, jeb šura, un eh, tas viss balstās uz eh, reliģiju. Mēs nevaram nošķirt valsts varu no reliģijas, bet, kā jau teica kolēģis, situācija attīstās, un līdz ar to arī noregulējums attīstās, lai ļautu iedzīvotājiem piedalīties valsts politiskajā dzīvē, ir vēlēti politiskie pārstāvji, ir uh, vispārējais brīvas vēlēšanas, un mēs cenšamies panākt to, lai mūsu likumdošana tiktu modernizēta, un mūsu valdība cenšas uzlabot iedzīvotāju uh, dzīvi viso, visos līmeņos, visās jomās. Kas attiecas uz eh, kultūra dialogu iniciatīvu, tad Saudarābijas pārstāvji jau ir uzsākuši šādu iniciatīvu, proti starpkultūra dialogs un starp civilizāciju dialogs un arī starp reliģiju dialogs. Tika uzdots arī jautājums par Saudarābiju un Es vēlētos runāt par civilizāciju konfliktu. Saudarābijas karalis ir aicinājis uz sanāksmi, kopīgu sanāksmi Spānijā, kurā piedalītos arī Spānijas karāls, karāls tāpat arī uz citām sanāksmēm Latviņamerikā, lai nostiprinātu dialogu civilizācijas starpā un lai noraidītu šo ideju par civilizācijas sadursmi. Ņemot vērā to, ka šīs iniciatīvas uh, ierosinātājs ir savu darābī, kas ir uh, tāds kā vadītājs uh, musulmaņu valstīm, jo svētā uh, vieta atrodas tieši šās valsts teritorijā, tas ir ļoti zīmīgi, tas ir simboliski, un šī iniciatīva turpinās ir paredzēts izveidot uh, īpašu mītni um, Austrijā šai koalīcijai, lai īstenotu starp civilizāciju dialogu un lai varētu turpināt savu darbu un aktivitātes. Cilvēks, kas uzdeva jautājumu un teica, ka mums nav kopīgu vērtību, viņam atbildot es vēlētos teikt, es ceru, ka mums būs vairāk kopīgi vērtīgi, nekā jūs varat iedomāties. Jūs valstījāt savu pieņēmumu un apgalvojumu uz eh, dažu individu paziņojumiem Pakistānā, kas apgalvoja, ka Saudi uh, finansē matras vai uh, citas uh, institūcijas, bet nepietiek ieklausīties tikai dažu individu teiktajā. Ja lai pēc tam apgalvot, ka mēs finansējam teroristus vai ekstrēmistus. Ticiet man, mums ir ļoti daudz kopīgu, vērtīgu, vērtību un kopsaucēju. Mēs nesniedzam cita veida palīdzību kā tikai ar valdību starpniecību. Un, ja Saudu valdība ir sniegusi atbalstu kādam fondam vai kādai organizācijai, tad tas ir noticis oficiāli. Šī palīdzība ir tikusi sniegta um, valdībai, un ja ir nepieciešama līdzekļi, lai um, izveidot uh, Korāna skolas, eh, tad šādiem projektiem tiek arī piešķirt līdzekļi, bet tas nenozīmē, ka tiek uzspiesta jebkāda orientācija šiem projektiem, kur tiek finansēti, un arī šī palīdzība netiek uzspiesta. Šī palīdzība tiek piedāvāta iespēju robežās. Un tā kā to lēmusi valdība, kā arī saņēmēja valdība, proti šī gadījumā Pakistānas valdība. Priekšsēdētāji, ja jūs atļausiet, tad kāds kolēģis no Saudarābijas vēlētos arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Very much, Mr. Chairman. Uh, just wanted to Nā, I just wanted to Paldies, priekšsēdētājs vēlētos vienīgi uzstāt uz to, ka Saudarābija ir gan nafta un mininafta dalībnieks. Es esmu vicepriekšsēdētājs eh, finanšu komitejā šurā un mininaftas ietvaros eh, Saudarābija ir eh, pirmā vieta ņemot vērā eh, tos, to, kā tiek ievērots noteikumi attiecībā uz eh, naudas līdzekļu pārskaitīšanu citām uh, organizācijām. Un nafta, kas. Nafta ietvaros uh, Saudarībija ir uh, vienā no pirmajām uh, piecām vietām pasaules mērogā. Saudarābijai tik tiešām ir ļoti strikti noteikumi attiecībā uz uh, naudas transferiem no Saudarābijas uz citām aģentūrām un valdībām. Neviens santīms no Saudarābijas netiek pārskaitīts, ja tas nenotiek e, tiesiskā, likumīgā veidā ar valdību aģentūru palīdzību. Paldies! Eh, شكرا جزيلا eh, قد يكون كذلك نحن لدينا بعض الاستفسارات والأسئلة التي نود طرحها Paldies! Mēs vēlētos jums pateikties, bet arī mums bija jautājumi, ko mēs vēlētos uzdot. Jūs runājāt par miera nostiprināšanu tuvajos austrumos. Jūs pieminējāt arī Izraēlu, bet šobrīd mēs zinām, ka ir ļoti daudz arābu ieslodzīto, kas atrodas Izraēlas cietumos palestīnošu konsultatīvās eh, padomas locekļi, kas uh, tikai un vienīgi pauduši savu viedokli, šobrīd atrodas Izraels cietumos. Un mēs aicinām visus Eiropas parlamenta deputātus darīt eh, visu iespējamo, lai šo cilvēku tiesības tiktu ievērotas, jo īpaši to cilvēku, kas at atrodas apcietinājumā. Šis jautājums ir jārisina humāni un ar izpratni. Paldies! Cenies paldies par šīm diskusijām, kuras uh, mēs varējām veiksmīgi veidot. Tās parāda, ka vairākos viedokļos mums ir vienprātība, bet tās parāda arī, ka ir vēl jāturpina diskutēt, tā, lai mēs patiešām viens otru saprastu un lai novērstu pārpratumus veselā virknē jautājumu. Es domāju, ka tas ir apbūšu interesēs. Ir nepieciešams turpināt sadarbību sadarbību, kuru delegācija ļoti aktīvi veido, un es domāju, ka tā ir viena no svarīgākajām partnerībām Eiropas Savienībā. Un ka šī iemesla dēļ jautājumi, kas ir saistīti ar ekonomiku, politiku, drošības politiku, bet arī ar kultūru un reliģiju, tas ir vesels spektrs, kurā mums jārod risinājumi. Mēs, kā Eiropas Savienība, apzināmies, un tas būs mans pēdējais komentārs ka tuvu austrumu konfliktu var atrisināt tikai ar uh, divu valstu risinājumu un uh, abu pušu vienlīdzību. Pēc iespējas 67, 67. gada robežās. To esam bieži teikuši un uh, darīsim visu, lai abas puses panāktos vienotrai pretī. Ir arī izdevies, ka Izrēla pusotru gadu laikā ir atlaidusi daudzus gūstekņus brīvībā. Un eh, tās ir problēmas, kas ir saistīts ar drošības eh, sajūtu abās pusēs, ar attīstības iespējām abās pusēs. Mēs saskatām arī problēmas, kas ir eh, jāņem vērā, piemēram, Hamas ar savu spēcīgo valdīšanas politiku un Hizbolas radītie sarežģījumi Es domāju, ka ir iespējams atrisināt problēmas tikai tad, ka no nu, vienas puses būs dzīvot spējīga uh, Palestīnas valsts uh, bez okupētām teritorijām, no otras puses, ja tiks nodrošināta Izraels valsts drošība. Abiem jautājumiem ir jābūt atrisinātiem, es domāju, ka mums pie tā ir jāstrādā. Esmu pārliecināts, ka kvartets, kas tur darbojas, var gūt panākumus, ja tas sadarbosies ar jums Persijas līča Arābu valsts sadarbības padomi un Arābu līgu, un ka šī sadarbība ir vienīgais pamats, uz kur strādājot var sniegt panākumus, jo kvartets viens pats nevar atrisināt visus jautājumus. Ir jārada labāki nosacījumi tuvies austrumos, lai nodrošinātu sadarbības. Sirdnieks paldies par apmeklējumu. Šis apmeklējums manī radīja tādu īstu apetīti uh, tikties ar jums vēl un vēl un turpināt dialogu. Es izniegs paldies, ka jūs izrādījāt mums godu un šodien mūs apmeklējat. Paldies!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 We have to run. Interim report in the interest of achieving. Tātad mēs izskatīsim tagad nākamo jautājumu, kas ir starposms ziņojums labvēlīgi iznākuma panākšanai 2014-2020. gada daudzgadu finanšu schēmas apstiprināšanas procedūrā. Tagad došu nekavējoties vārdu referentē Marietai Džanaku. Lūdzu, ja jūs varētu izteikties īsi, mēs to novērtētu. If you want to concentrate. Just wait a little bit in order to give the people to. In order that the chairman of the foreign affairs does not. Does not. Κύριε Πρόεδρε. Could you, could you please listen yeah. to the rapporteur? Cienījamie kolēģi, vai jūs varētu ieklausīties referents teiktajā? Ότι έχουμε πέσει έξω στο χρόνο και... Priekšsēdētāji, Jā, mēs patiešām esam atpalikuši laika ziņā, tādēļ es runāšu īsi. Jūs noteikti atcerēsieties, ka Eiropa pasaulē kategorija sadaļa uh, Eiropas Savienības budžetā pagājušo daudzgadu finanšu plānā 2007 līdz 2013 gadam ļoti bieži bija jālabo. Jo budžeta ietvars bija ļoti tā knapi aprēķinās un nebija pietiekami liela elastība. Mums tas ir jālabo jaunajā finanšu schēmā. Ir jānorāda uz to, ka kopumā finanšu schēma rada problēmas. Tas bija priekšsēdētājs Broka kungs. padome pastāv uz to, ka komisijas priekšlikums ir jāsamazina, un, kas ir vēl ļaunāk, arī parlamenta priekšlikums ir jāsamazina. Es gribētu norādīt uz to, ka parlamenta vairākumam ir jārēģē uz šiem samazināšanas priekšlikumiem, bet eh, jomā Eiropa pasaulē situācija līdz šim ir pagādnē vismaz vēl pozitīva. Gribētu norādīt to, ka mēs esam uh, sagatavojuši grozījumus un iesnieguši kā kompromisa priekšlikumus, kas pamatojas uz atsevišķu deputātu grozījumiem. Gribētu īsumā par tiem pastāstīt. Kompromiss viens. Divi un četri grozījumi tur ir apkopoti. Tur ir radīta sasaiste starp dažādiem punktiem. Un man šķiet, ka tas tur nav nekāda problēma. Otrais kompromiss sastais grozījums ar nelieliem, nelielām izmaiņām, trešais kompromiss aptver astoto un devīto grozījumu, tur mums ir uh, automātiska sadalījums nosvītrots. Un mēs to sēstīšu ar astotā grozījuma daļu. Ceturtais kompromiss. Tajā ir 17 un 18 ietverti Tur ir runa par, ka uzņemšanas kapacitāte ir aizstāta ar integrācijas kapacitāti. Un eh, pamāts, jo vairāk, jo vairāk princips ir iekļauts. Mūtiskas grozījums par 15. grozījumu, tur ir vairāk līdzsvara prasīts. Abi aspekti, kaimiņa attiecību aspekti arī tur ir iekļauti austrumu un dienvidu partnerības. Tur ir dalīts balsojums paredzēts par 21. grozījumu. Ar ot otrajai daļai es piekrītu, bet es domāju, ka atzinumā par uh, nākamo septiņu gadu finanšu schēmu nevajadzētu iekļaut šādu detalizētus jautājumus. Raugoties uz uh, partnerības instrumentu, uh, esam iekļāvuši norādi, jo es vēlos, lai šis jaunais instruments arī tiktu izmantots, lai izvairītos no problēmāms. Mēs uh, norādes uz uh, citiem iekšējiem instrumentiem esam arī šeit eh, pieminējuši to. Vēl nu, tik tālu ir par pašreizie situāciju. Es nedomāju, ka ir kaut kādas īpašas problēmas, un tās radīsies. Un es domāju, ka kolēģi piekritīs kompromisam un iespējamiem grozījumiem, un es ceru, ka mēs pēc eh, rītdienas balsojuma mūsu atzinumu varēsim nosūtīt budžeta komitejai. Mums kopumā komitejai vajadzētu pārbaudīt, kā rēģēt uz šiem uh, samazināšanas priekšlikumiem daudzgadu finanšu schēmā nākamajā budžetā. Paldies! Un Marijas Munis vietā tagad runās Gomešas kundze uz divām minūtēm. Paldies priekšētētē, nu, bet ne vairāk lūdzu. Jā, e, es un ēnu referenti gribētu e, kā referenti teikt, e, referenti par ļoti labo darbu, un šeit esam panākuši vienošanos, un esmu ļoti priecīga, ka mēs nu, varēsim atbalstīt to visu. Un mēs, mūsu politiskā grupa arī tas viss ir eh, pien, pienākam ņemts vērā. Gribētu izteikties arī vēl par kompromisu un par Eiropas Savienības budžetu kopumā. Un arī par dalību valstu budžetiem. Uh, Un šeit, protams, tam ir arī katalizātori iedarbība blakus arī papildus uh, dalībvalstu budžetiem, pamatoties uz uh, Lisabonas līkumu. Uh, um, eh, Padom pilnībā nepiekrīt komisijas priekšlikumam. Kuras prioritātes un no kuriem prioritātiem un no kuriem projektiem varētu atteikties? Mēs arī apsveicām to, ka Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, lai labāk tik izmantot inovatīvie finanšu instrumenti, ņemot vērā, jo īpaši ārējo attiecību jomā, izmantojot virkni in, finanšu instrumentu. Un treškārt es vēlētos pievērst jūs uzmanības mūsu pašu grozījumiem, kurus iegriez, iesniedz mūsu referente. 21. piemēram, kurā tiek runāts par ārkārtas palīdzību, kas ir nepieciešama papildus vēl. Mm, daudzgadu finanšu plānam un to, ka ir nepieciešami ievērojami līdzekļi ārkārtas eh, līdzekļi palīdz mums eh, īstenot eh, ārkārtas projekts un komisijas priekšlikums palielināt finansējumu līdz 350 miljoniem eiro ir ļoti svarīgs. Ir jāņem vērā, ka um, ārkārtas palīdzības rezervas integrē, e, iekļaušana e, riskē arī apdraudēt mūsu uh, finansējumu ārējām attiecībām. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Brāntners kundzei. Liels paldies! Liels paldies par kompromisu, kas tagad mums ir uz galda, un paldies par to darbu, kas ticis paveikts. Es vēlētos komentēt uh, tikai divus um, priekšlikumus. Jūs runājāt par ārējās rīcības um, um dienestu. Te uh, balsošanā ir um, dalītais balsojums. Es vēlētos vēlreiz nolasīt šo grozījumu, jo tā ir, manis pārtrauc tas, ka tas ir, pārsteidz tas, ka tas ir EPP uh, priekšlikums apsver to, ka cik svarīgs ir ārējais rīcības dienas, tāpēc ir nepieciešams paredzēt pietiekams uh, resursus, tam visam mēs piekritam un turpmāk ir teiks, taču uzsver, ka šiem, res, šie resursi ir jāizmanto pēc iespējas efektīvākā veidā, un pašreizējā struktūra nav līdzsvarota, un tā tālāk un tā joprojām. Mēs zinām, kā ārējās rīcības dienests ir izveidots apkopojot vairākas iestādes, uh, un ārējās rīcības dienestam ir nepieciešami uh, eh, līdzekļi, bet ir, mums ir septiņu gadu mērķis, un šis ir ļoti svarīgs mērķis, uh, ārējās rīcības dienestam ir jāpanāk tas, ko viņi vēlas, ja viņi eh, vēlas finansēju, viņiem ir jābūt sabalansētākai. Um, sabalansētākam projektam, tāpēc mani pārsteidz tas, ka jūs neatbalstat to. Un es domāju, ka tik tiešām būtu labi, ja mēs varētu panākt uh, vienoš, vienošanos, jo tas ir viens no mūsu ilgtermiņa mērķiem attiecībā uz ārējās rīcības dienestu. Tam ir jāsasniedz, jāsasniedz līdzsvars, ņemot vērā to, ka šī iestāde ir izveidota apkopojot vairākas iestādes. Otrakārt, par ES finansējumu kaimiņu valstīm un cik lielā mērā tam būtu jānotiek uh, saskaņā ar priekšnoteikumiem. Es domāju, ka Eiropas parlamenta nostāja ir bijusi. Uh, ir nostāja bijusi tāda, ka iespējamā iestāšanās Eiropas Savienībā ir atkarīga no uh, Eiropas Savienības absorpcijas spējām. Manuprāt, tam būtu jānotiek tieši šādā secībā, un ja jūs grasaties, vai jūs grasties samazināt līdzekļus Serbijai, ja mēs uzskatām, ka mēs to nevarēsim integrēt. Tas, protams, ir jauns koncepts, bet es domāju, ka būtu svarīgi par to parunāt. Paldies! Paldies, nākamā runātāja! Paldies, priekšādātāja! Paldies eh, referentē par viņas izstrādātu atzinumu. Es eh, īpaši atbalstu viņas viedokli, ka neraugoties uz eh, ar vienu prasīto elastīgumu, īstenojot finanšu schēmu, nav nekāda veida izņēmumi par, pieļaujam nekādu izņēmumu par lomu institūcijās budžeta atbildībā. Bet es esmu tā, tādām bažām, es lasu kas attiecas uz jūsu ceturto punktu, un man tur ir vēl jautājums. Tur otrajā daļā ir teikts, ka padome ar komisijas priekšlikumu atkal izmantošanā eh, finanšu instrumentā eh, rada ieņēmumus un eh, piekrīt arī kompensācijām. Šis punkts ja, izvirza jautājumus. Kādā veidā tiek plānots ka komisija ar Eiropas finanšu instrumentiem varētu sasaimniekot peļņu. Ja šeit tiek ņemtas vērā spekulācijas finanšu tirgās, gribētu atgādināt, ka runa šeit ir par nodokļu maksātāju naudu, un ja tas tā ir, tad es eh, gribētu par šo punktu arī manas politiskās grupas vārdā eh, izteikt noraidīt šādu veidu praksi. Noslēgumā es gribēju teikt, ka mana politiskā grupa un es. Uh, kopumā, un te šai parlamentē jau zināms, mums ir pilnīgi savādāks viedoklis par Eiropas Savienības nākotni un eh, tās eh, darbība ārpolitikas jomā ir eh, jārada instrumenti mierīgai un pilsoniskai, pilsoniskai atbildīgai politikai ar šiem um, instrumentiem um, ir jāveicina ilgspējīga attīstība, bet uh, bruņošanās un uh, atomārā bruņošanās nav jāfinansē ar Eiropas Savienības instrumentiem. Ir jābūt arī iz, uh, harmoniskām ekonomiskas attiecībām, ir jābūt godīgai tirzniecībai, ir jābūt godīgi sadalītiem resursiem pa, uh, pasaulē, lai nodrošinātu stabilitāti un labklājību gan Eiropas Savienība, gan arī visā pasaulē, un lai to sasniegtu esam sagatavojuši atbilstošus grozījumus, un uh, sirsnieks paldies. Ms. Džanaku, I guess. Džanaku kundze, jūs droši vien vēlaties atbildēt. Paldies priekšsēdētājiem. Cirdēju dažādus viedokļus arī Lezingas kundzes teikto. Tika teikts, ka uh, šeit ir apkopo, jāapkopo dažādu politisko grupu viedokļi šī sadaļa Eiropa pasaulē, Eiropas budžeta projektā, tam ir jāatbilst eh, tām gaidām, kas tiek izvirzītas, lai izvērtus tādas procedūras, kāda bija pagājušo reizi, pa ceturto punktu. Tur jau nav runa par militāriem mērķiem, kā teica Lēzingas kundze. Bet līdzekļi ir jāsadala, kas uh, netiek izmantoti uh, kas varētu tikt izmantoti. To taču visi zina. Mums ir padomi, ir jāvienojas, lai mūsu priekšlikumi tur tiktu pieņemti. Ja lieta būs tāda, ka mēs eh, pašreizējo padomes viedokli atbalstīsim daudzgadu finanšu schēmā, proti tā samazināšana, tad es uzskatu, ka tā būtu kļūda. padomas priekšsēdētājs piedalās uh, sametos, un es ceru, ka mūsu parlamenta priekšsēdētājs uh, atbildēs uz tur izvirzītiem jautājumiem un reaģēs uz to visu. Un ka kaut kas varēs tikt sasniegts. Vismaz tautas partija atbalsta šo nostāju. Šis uh, eh, dalīties bārsnēms tūdaši no sākuma jau izskaidroju. Ja patiešām katra, at, katra atsevišķā partnerība uh, tiks īstenota un visas vadības problēmas tur parādēs, domāju, ka tas ir nepareizi. Atzinumā par daudzgadu finanšu schēmu to visu apkopot, tas jau ir pieņemts citos ziņojumos, tas viss jau ir pieņemts ar atsevišķu ziņojumu par katru jautājumu, un es domāju, ka nav nekādas problēmas, un uh, tas nav arī pretinā par, li, uh, ar līdz šim pieņemtiem lēmumiem. Paldies! So, I remind you that we'll vote on tomorrow. Es atgādināšu, ka mēs balsosim rīt, 20. septembrī. Un nākamais punkts ir Eiropas parlamenta padomas un komisijas iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. Referente ir Franciska, Franciska Katarīna Brantner. Jums vārds mēs esam tik tiešām ļoti iekavējuši. Tūt nekavējoties vārdu referentē. Jā, priekšstādātājs izteikšos pavisam īsi. Mums bija debats par šo jautājumu jau jūlijā, un es domāju, ka mums bija konstruktīva viedokļa apmaiņa ar Jānu referentu starpā. Es vēlētos jums visiem pateikties par sadarbību. Es domāju, ka eh, kopumā ir liela vienprātība par eh, šiem jautājumiem mūsu komitejā. Un es vēlētos pateikties Ninski kundz par paveikto darbu, arī sagatavojot kompromisu grozījumus, jo es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs, jo runājot par um, politisko vadlīniju, tas ir ļoti um, svarīgi. Es domāju, ka šis grozījums varbūt ir nedaudz garš, bet tas tajā ir viss, kas mums ir nepieciešams. Un ir vēl viens grozījums, kas ir tīri tehnisks, un tad ir divas prioritātes, ko es vēlētos uzsvērt. Viena ir, ka mums e, ir jāatbrīvojas no e, pirms e, Lis Lisabonas um, pieņēmumiem attiecībā uz budžetu, un mums ir jāpalielina arī parlamentu um, kontrols. Uh, loma. Es domāju, ka tās ir prioritātes un lielākais vairākums tam piekrīt, un es priecājos par to, ka mums ir spēcīgs konsensus, un es ar prieku sagaidu rīt, rīt balsojumu. Es izteicos īsi priekšsēdētāji. Perfect. <laughs> First on the list. Um, Pirmais sarakstā Lauzings kundze. Jums vārds. Paldies, es arī runāšu pavisam īsi. Paldies, Branners kundze, par šo atzinumu. Varu jums sniegt pilnīgu atbalstu jūs grozījumos par lielāku caurspiedīgumu, parlamentu lielāku iesaistīšanu kontrolas tiesībām, bet īpaši, kas attiecas uz 11 un 12 grozījumu. Mana politiskā grupa kaut arī noraida uh, daudz ko šajos budžeta jautājumos, bet uh, mēs tomēr atbalstām centienus uh, padarīt eh, Eiropas Savienības izdevumu sadaļu daudz caurspīdīgāku. Šajā, eh, tad nu, kaut arī man arī spēlga runās, tomēr es gribu pateikt, es nezinu, kā tas ir, ir bijis iespējams. Džanaku kundze man pilnīgi nepareizi saprat, vai tas bija tūkošanas kļūda. Es nekad neteicu, ka ceturtajā punktā ir runāts par militāriem izdevumiem. Tas ir ļoti interesanti, kā man tas tā uh, tiek, it kā man piedēvēts vai ieliks mutē. Uh, Šeit ir runa par to, kā ar Eiropas Savienības eh, līdzekļiem ir paredzēts piedalīties eh, spekulāciju tirgu. Varbūt vismaz to varētu iekļaut protokolā, lai šis nepareizais tūkojums arī vēl nepaliek un nepaliek eh, kā mans izteikums. Paldies, Brantners kundze. Es nevarētu iet ātrāk pateikt, jo man nebūtu bijis iespēja to vairs uzsvērt. No Marijas? Yeah, the vote is tomorrow, so Balsojums ir paredzēts rīt. Nākamais punkts - Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības. Referents ir Bastians Pelders. Jums vārds. Hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter. Paldies priekšsēdētājiem. Kolēģis un kolēģi, mums ir maz laika, tādēļ runāšu īsi. ziņojuma projekts, projektā runāts par ārkārtīgi svarīgajām attiecībām. Tur ir četras daļas - strateģiskā attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu, iekšējā situācija Ķīnas Tautas Republikā, situācija ar eh, cilvēktiesībām Ķīnā un ārpolitiskā situācija. Kā paši saka, eh, šīs eh, centrālās valsts, kā paši ķīnieši saka, labprāt par sevi nu, situācija. Mm, tagad par tirniecības uh, uh, attiecībām. Uh, par to jau pirms kāda laika daudz runāts, tādēļ es to šeit īpaši neuzsveru. Es pirms par strateģisko attiecību. Lielās politiskā nozīme šajā partnerībā. Tas izriet no globāliem jautājumiem starp Eiropas Savienību un Ķīnu jo šeit ir vienādas uh, pozīcijas, proti, ka uh, jādrošina globāla drošība, nedrīkst uh, izplatīt atomieročus un jāsargā klimata, klimats. Un šīs partneris jāspild ar konkrētu saturu. Es tagad pievēršu otrā daļā iekšējā situācija. Ķīnā ir divas dažādas attīstības - sociāla ekonomiskās attīst, attīstība un ekonomiskā attīstība. Uh, šī pāreja, piecu gadu plāns līdz 2015. gadam, tur eh, šī nepārtrauktā izaugsme ir radusi arī negatīvas eh, sekas. Eiropas kapacitāte un Eiropas pieredze varētu palīdzēt, eh, kā palīdzēt Ķīnas tautas ekonomikai, lai tā varētu veidoties ilgspējīgi Par politisko situāciju 18. kongresā komunistiskajā partijā rudenī notika pārmaiņas politiskajā vadībā, bet bija arī ļoti daudzi pārpratumi un strīdi, un tie meta sevēnu šo partijas kongresu un uh, komunistiskās uh, ķīniskās partijas uh, tēls no tā cieta. Tādēļ demokratizācijas un reforma process tika atzīts, un tas ir jāatbalsta arī Eiropas Savienībai. Ir jārunā arī par režīmu pretiniekiem, kas nevēlas atbalstīt Ķīnas komunistisko partiju un ir jāpiemina arī kritiskie punkti politiskajās attiecībās. Iekšpolitiskajā situācijā, neraugoties uz dažādiem viedokļiem, mēs iekļāvām arī Taivānu. Ir arvien vairāk kontaktu starp Ķīnas Tautas Republiku un Taivānu, bet ir arī negatīva attīstība, kā piemēram izteikti apdraudējumi un diplomātiskā izolācija, ko piedzīvo Taivāna no Ķīnas puses, un tas uh, nedod iespēju paties uzlabot situāciju un rada lūzums divpusējās attiecībās. Tālāk par cilvēktiesībām Ķīna uzsver, ka ir svarīgas sociālās cilvēktiesības. Un cilvēktiesību aktīvistiem ir jāsniedz attiecīgs atbalsts no valdības puses, bet, diemžēl, e, situācija ir gluži pretēja. Notiek e, vajāšana, krimināla vajāšana, cilvēki tiek e, ieslodzīti uz gadiem, gadiem ilgi, Ķīnas iestādes prasa no mums rehabilitēt aktīvistus un sniegt tiem pilnas pilsoņu tiesības un atbalstīt vis, viņus. Brīvtē teikts arī, ka jāizpēc arī interneta cenzūra. Ir uh, miljoniem novēršanas kameru uh, Tibetā un daudz kur citur. Un tas nav nekāds uh, pozitīvs punkts uh, Ķīnas aktīvistu acīs. Ir arī vērojama reliģijas uh, atdzīvošanās, neraugoties uz uh, pāraudzības pasākumiem, ir jāprasa reliģija brīvība. Tas Ķīnai nāk tikai par labu. Pēdējā daļa - ārpolitiskā situācija. 21. gadsimtā patiešām ir ļoti pārsteidzoši, ka Ķīna pasaules, pasaules skatavas uznāk kā lielvara. Tas nozīmē, ka Ķīnai ir jāuzņemas arī atbildība starptautiskajās attiecībās, pamatojoties uz mierīgu attīstību un harmoniskas pasaules attīstību. Mēs gaidām no Ķīnas atbildību darbībā visā pasaulē. Dienvidķīnas jūrā, uh, it īpaši tādēļ, ka tur apdraudējums no Ziemeļkorejas, ir jābūt arī harmonizētai politikai sadarbībā ar ASV, un arī politikai Āfrikā ir jā, jāpamatojas uz ētiskiem kritērijiem. Noslēgumā, kolēģi, es vēlētos teikt, es ar ļoti lielu aktivitāti strādāju pie šī ziņojuma bet vienlaikus eh, man bija arī daudz jāsvītro, lai varētu ievērēt šeit normas un kritērijas. Jaunāk attīstība Ķīnas attiecībās ar Japānā. Austrum Ķīnas jūrā tas ir eh, šeit būtu bijis jāņem vērā arī ļoti daudz procesu par cilvēku tiesībām. Tas visi būs jāiekļauj grozījumos par šo tekstu. Lies paldies, cienījamā kolēģi, par jūsu uzmanību. Es ļoti interesi, lielu interesi gaidu jūsu reakciju. First. Paldies, Baldera kungam. Nākamais manā sarakstā ir Kasolīdis kungs, EPP grupas sēnu referents. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlētos teikt, ka Baldera kungs ziņojums atbilst Eiropas Savienības uh, vēlmei sadarboties ar Ķīnu, ņemot vērā šīs valsts iedzīvotāju skaitu, ekonomisko dinamiku un milzīgo lomu, kādu šai valstī ir um, pasaules tirzniecībā, kā arī kā jaunai e, militārajai varai. Es domāju, ka struktūra, kas ir izraudzīta eh, šim ziņojumam, pilnībā atbilst šīm vajadzībām strā, sadarboties Eiropas Savienībai ar Ķīnu. Varbūt e, tas, kas vēl būtu jāpapildina, ir e, attiecības cilvēku starpā, tātad ne tikai attiecības valdību starpā, jo šobrīd ķīnieši studē Eiropā jaunie eiropieši strādā Ķīnā. Un viņi eh, ļoti labi no iekšienes izprot to, kāda ir viens, eh, viena reģiona attieksme pret otru. Tad eh, to varētu uzlabot nedaudz tekstā, jo īpaši, kas attiec uz šo leģitimitāti tautas e, leģitimitāte Eiropā tiek atzīta tikai caur e, demokrātiskām vēlēšanām, cita veida nav, bet katrā ziņā te mēs varētu pārformulēt tekstu tālāk, kas attiec uz cilvēktiesībām. Astotajā punktā ļoti labi ir apskatīt, apskatīts viss jautājums Es domāju, ka šajā ziņojumā nebūtu vieta, vietā runāt par atsevišķiem gadījumiem, tāds nav mērķis e, šim ziņojumam. Runājot par Ķīnas e, atbildību pasaules mērogā, es domāju, par to būtu jārunā vairāk. Ķīnas atbildība, e, piemēram, drošības padomē, tāpat arī G20 ietvaros. risinot pasaules finanšu krīzes radītās problēmas, bet tāpat arī pasaules tirzniecības organizācijas ietvaros. Es novērtēju Belderkungu teikto, ka te nebūtu vietā runāt par tirzniecības jautājumiem, bet mēs vismaz varētu pateikt, ka Ķīnai šobrīd kā globālajiem spēlētājiem būtu jāpakļaujas pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem, un es domāju, ka tad mēs visu to konsensuāli varētu atbalstīt. Uh, Tie būtu arī galvenie komentāri no manas puses, es sīkāk par tiem nerunāšu. Belderkungs teica, ka viņš ņems vērā arī e, šo saspīlēm Ķīnas un Japānas attiecībās. Un es domāju, ka jums būtu jāatgriežas arī pie jautājuma mm, par uh, Eiropas Savienības un uh, Ķīnas samitu, kas notiks nākamajā nedēļā. Paldies, nākamais ēnu referents Bitikofa kungs. Šādu. Dankeschön, Herr Ford. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos eh, pateikties Bēderkungam. Viņš ir mūsu pieredzējušais seniors, kas attiecas uz šādu ziņojumu sastādīšanu. Es zinu, ka viņš eh, ir iekodījis lielu darbu sagatavojot šo ziņojumu. Mēs uh, esam interesēti labā sadarbībā, kā tā ir pastāvies arī līdz šim. Vēlētos izteikt tikai dažus komentārus. Es domāju, ka ir pareizi. Stratēģiskas partnerības mērķu attīstību ļoti skaidri starp Eiropas Savienību un Ķīnu saskatīt. Centrā jāizvirza meklējumus kur pastāv kopīgais. Mums jārunā ne tikai par Ķīnu, bet arī drusku par mums pašiem. Diemžēl fakts ir tāds, ka Eiropas Savienība ar Ķīnu pārāk maz sadarbojas un ir pārāk uh, liela konkurence starp atsevišķām dalībvalstīm, lai veidotu īpaši labas un labumu dodošas attiecības ar Ķīnu. Bet es domāju, ka mums vajadzētu runāt par sadarbību, runājot arī par standārtiem un kritērijiem. Nav nekā jēga runāt tikai par sadarbību sadarbības labā vienalga, vai šī sadarbība dod saprātīgs rezultāts vai nē. Par to arī ir skaidri jārunā it īpaši ekonomiskajā jomā, manuprāt, ir uh, pieaugošas atšķirības, par kurām ir jārunā. Kas attiecas uz uh, cilvēktiesību jautājumu un tiesisku valsti un uh, vērtībām, man ir svarīgi, lai mēs pievērsties ne tikai uh, disidentu lomai Ķīnā, bet lai mēs arī pievērstu uzmanību lomai, kas ir kritiskajā attieksmē dialoga, ne tikai disidenti, bet, piemēram, arī jau pastājošajās institūcijās, pat arī komunistiskajā partijām lai mēs runātu arī par Ķīnas pilsoņu perspektīvu, kas pavisam savādākā veidā pauž savas intereses par to, kādēļ jātīstās tiesiskai valstī un kādā veidā jāsargā viņu tiesības. Es domāju, ka mums arī par to vajadzētu runāt. Kas ir raksturīgs eh, Ķīnas eh, vispārīgajai ārpolitiskajai lomai? Manuprāt, ASV pašlaik izstrādā lielu stratēģiju sadarbībā ar Ķīnu. Es domāju, ka Eiropā nav nekāda interese kļūt par tādu kā vienu, vienu nu, tikai nu, kādu no posmu šajā, šajā lielajā, šajās lielajā noliekumā, šajā lielajā atti attīstībā eh, starp Ķīnu un ASV. Un eh, es domāju, ka sadarbība starp Ķīnu un Taivanu kopumā ir pozitīva bet nav pozitīva attīstības starp Ķīnu un dažu uh, Āzijas uh, citu valstu uh, sadarbībā, un pašlaik tieši pasliktinās ļoti daudz. Es domāju, ka Ķīnai mums vajadzētu skaidri pateikt, ka mēs to kritiski novērosim. Kā Ķīna apietas ar, sa ar saviem kaimiņiem, uh, Eh, mēs varam pieņemt, ka Ķīna arī ar citām valstīm visā pasaulē veidos attiecības, un tādēļ mums tam vajadzētu būt ļoti svarīgam kritērijam, lai attīstītu mūsu attiecības. Arī Āzijas telpā. Un tādēļ es domāju arī ka Ķīna būs svarīgs sadarbības partners, par to vajadzētu runāt. Mums arī eh, jāpadomā, kā ķīnieši aktīvi iesaistīt eh, globālās pārvaldības struktūrās, jo mēs nevaram vienkārši izlikties, it kā eksistējušās struktūras jau būtu piemērotas 21. gadsimtam. Piemēram, Bretton Woods institūcijās Mums vajadzētu ska redzēt skaidru signālu, ka mums ir uh, interese arī par šādiem jautājumiem sadarboties ar Ķīnu. Paldies! Madame de Kezer, vous avez... Kezers kundze, jums lūdzu vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mans kolēģis Kasolides kungs un citi jau daudz pateica no tā, ko es vēlējos pateikt par šo ziņojumu. Uh, Tomēr es gribētu teikt, ka man labāk patika pati ziņojuma prezentācija labāk nekā ziņojums. Es saprotu, ka nebija iespējams pieminēt visu, kas šajā ziņojumā ir, bet tas, ko viņš teica, man ļoti patika. Pirmā lieta, ko vēlējos pieminēt, ir sekojošais. Uh, Es domāju, kā tikko teica kolēģis, ka mums ir nepieciešams pievērsties vairāk strateģiskajām partneriātam ar Ķīnu un ar kopīgiem uzdevumiem, kas mums ir ar Ķīnu. Būtu Un tad mums vajadzētu īpaši e, e, ņemt vērā e, stratēģiju 2020, jo jāņem vērā tas, ka noveco pašlaik iedzīvotāji, un tāpēc ir jāpievērš īpaši uzmanība. Um, un tāpēc mums noteikti vajadzētu censties tādus jautājumus risināt. jāpievēršās arī jautājumiem, kas, ir, eh, kas attiecās uz zaļajām enerģijām, jo visi jautājumi, kas ir saistīti ar enerģētiku, noteikti ir Ķīnas problēma, un mums ir jāatrot veids, kā to pateikt viņiem. Man liekas, ka mums ir kopīgas intereses, piemēram, par Sīrijas jautājumu. Kā mēs varam to pieminēt visās starptautiskajās institūcijās, kur mēs strādājam kopā ar Ķīnu. Un tas ir jādara tāpēc, ka mums ir intereses, kas konverģē ar Ķīnu. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums ir nepieciešams piesaukt cilvēktiesību pārkāpumus, taču es piekrītu, ka Solides kungam uh, Viņš teica, ka astotā rindkopa ir eh, diezgan eh, blīva šajā sakarā, bet eh, tur dažādos līmeņos tas viss ir dažādos līmeņos. Reizēm tas tā ļoti labi ir izstrādāts, bet reizēm tā diezgan pavirši. Un varbūt tas tās vietas, kur nav īpaši um, smalki tas izteikts, tas varētu radīt pārpratumus. Piemēram, tad, ja mēs runājam par trešo uh, punktu, kur ir pieminēta sarkanā aristokrātija, un tad es gribētu teikt, ka Ķīnā ir atklāti mm, skandalozi korupcijas uh, gadījumi, tas viss ir labi, bet ķīnieši paši pret to cīnās, un es pret šāda veida stilu iebilstu. Tomēr kopumā jāsaka, mm, ka šīs ziņojums man šķiet ir ļoti labs. Nu, bet mums uh, pašlaik ir darīšana ar tādu politiskāku ziņojumu. Paldies! Labi, nākamais runātājs Vatsona kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos izteikt savu gandarījumu par Belderu kunga ziņojumu, un es gribu teikt, ka Ķīna mums ir ļoti svarīgs partneris. Es domāju, ka viens, viena no kļūdām, ko parasti pieļauj cilvēki, kas domā par Ķīnu, ir domāt, ka ja nomainīsies e, komunistiskās partijas līderi pret jaunākiem, tad mainīsies arī um, Ķīnas politika, bet ziniet, komunistiskā ideoloģija nemainās, e, tauta nemainās, kultūra nemainās, un tāpēc nevajadzētu sākt domāt, ka jauna paudze nesīs līdzi politisku liberalizāciju, kas ies roku rokā ar ekonomisku liberalizāciju, kuru mēs esam pieredzējuši pēdējo gadu laikā. Tomēr ir arī skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams arvien vairāk iesaistīties dialogos, un pašlaik mums ir vesela virkne dialogu, kas ar Ķīnu uzsākti, Mēs e, sadarbojamies ar valdi, valsti, kas mums ir svarīga gan ekonomiski, gan arī politiski, un tā ir viena no, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem pašlareizējā situācijā. Mm, piemēram, izaicinājums ir nemitīgi jau pieaugošā pasaules, ied, pasaules iedzīvotāju skaits, migrācijas spiediens un tā tālāk. Uh, Tādēļ es varu izteikt tikai savu gandarījumu par to, ka šāda veida punkti te ir pieminēti, un es varu tikai piekrist Butikotera kungam. Tomēr ir svarīgi, ka mēs nekādā ziņā neizslēgtu ASV, un ļautu turpināt viņiem uzstāt uz pamat cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā. Un es ceru, un uh, viens akcents, ko es vēlētos uh, likt šim ziņojumam, ir tas, ka mums vajadzētu likt uzsvaru uz ķīniešu valodas studijām mūsu va uh, valstīs. Uh, ķīniešu mandarīnu valoda ir ļoti izplatīta. To runā gandrīz katrs sastais planētas iedzīvotājs un būtu ļoti svarīgi nevis tikai runāties ar viņiem, bet arī iemācīties viņu valodu, apgūt viņu kultūru un viņu veidu skatīties uz lietām. Protams, mums ir uh, virkne dažādu atšķirību. Belderkungs pareizi norāda, ka mums ir eh, problēmas ar militāriem konfliktiem par Sišas un Nančas salām. Tad arī problēma ir ar Taivānu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu stiprināt attiecības ar Taivānu un jāiesaista Taivānu lielākā skaitā starptautisko fórumu. Mums, protams, ir atšķirīgi viedokļi par cilvēktiesībām, bet man šķiet dīvaini, ka tāda valsts kā Ķīna, kas ir civilizācijas attīstībā uh, devusi vairāk nekā jebkura cita, joprojām liek cilvēkus cietumos par viņu reliģisko vai politisko pārliecību. Mums Eiropā eh, šeit ir arī bažas par Scientoloģijas baznīcu, kuru mēs reizēm skatam, uzskatām par bīstamu uh, Eh, reliģisko kultu, taču mēs nevienu neliekam cietumā par to, ka cilvēki tic saintoloģijai. Bet, ja mēs runājam par politiskiem disidentiem un tas, kā pret viņiem izturas, tad eh, tas noteikti ir vislielākais Ķīnas pārkāpums. Un es ceru, ka mēs varēsim uh, intensificēt dialogu ar Ķīnas Tautas Republiku. Mana grupa nesaskata nekādus draudus um, tajā, ka Ķīna tuvinās Āfrikai. Daži apgalvo, ka Ķīna uh, uzpērka Āfrikas valdības, bet, eh, ziniet, ja mēs paskatāmies uz Eiropas vēsturi un to, ko Eiropas valstis darīja ar Āfrikas valstīm pēdējo gadsimtu laikā, tad, ziniet, ķīnieši tagad ar vienkārši to pašu. Mums ir jāstrādā pie kopīgiem attīstības projektiem Āfrikā. Ķīna ir bagāta valsts, tā piedalās ar eh, dažāda veida subsīdijām, un mums tiešām vajadzētu šīs, šo finansiālo palīdzību arī sniegt valstīs, kur tas ir nepieciešams. Un daudz šādas valsts ir ne tikai Āzijā, bet arī Āfrikā. Un tāpēc es vēlos tikai vēlreiz atkārtot izteikt savu prieku par Beldera kunga ziņojumu, kas ir ļoti labs. Pēdējie trīs runātāji turpina priekšsēdētājs Andrikienes kundze, Šorta kungs un Severīna kungs. Andrikienes kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Bastianam Belderam par šo ziņojumu. Man šķita, ka ziņojuma projekts ir ļoti labi sagatavots. Un man ir maz ko teikt attiecībā uz cilvēktiesībām, bet es šo to pateikšu tādēļ, ka šī ir visvarīgākā ziņojuma daļa. Vispirmām kārtām es gribētu teikt, ka es ļoti apbrīnoju tos ķīniešus, kas vēlas veicināt cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā un kurus nepaida eh, sekas, no valdības puses viņu dzīvēs. Es domāju, mums noteikti vajadzētu runāt par šiem pilsoņiem. Mums ir nepieciešams, lai Ķīnas valdība noteikti ievērotu gan um, savus, gan starptautiskos, savus, gan starptautiskās cilvēktiesību normas. Ir ļoti svarīga rindkopa, kur ir runa uh, par Ķīnas valdības eh, centieniem uh, um, mainīt situāciju, tad vēl jāpiemina noteikti arī situācija attiecībā uz Ķīnu un es domāju, ka noteikti svarīgi, ka reliģijai un valodai vajadzētu būt kā kultūras bagātības, nevis ceļošam elementam. Uh, un nevar izmantot nekādas represīvas policijas metodas. Šajā ziņojumā man šķiet mums vajadzētu aicināt Ķīnas uh, val, uh, līderus uz lielāku dialogu. Tagad mums ir arī jauns īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, un šis, šī augstā Eiropas amatpersona noteikti būtu jāielaiž Tibetā, kur ir notikusi mūku pašsadedzināšanās, un uh, noteikti ir šiem reģioniem jāpievērš istaba īst, īpaši uzmanība, jo tur tieši parādījušies visintensīvākie protesti. Es vēlētos piekrist tam, ko teica Vatsona kungs par to, kā līderu maina Ķīnijā. Ķīnā neko nemainīs. Paldies! Lielas paldies! Šolca kungs! Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Um, es vēlētos runāt par vienu jautājumu. Es, protams, uzklausīju diskusijas kopumā par šo Belderkungu sagatavoto ziņojumu. Kāds tad ir mēķis šim ziņojumam? Kāpēc mēs sagatavojam tieši šobrīd ziņojumu? Un tas uh, liek man runāt par jautājumu, vai mēs tik tiešām esam jau nonākuši tajā stadijā, kad mēs vēlamies divpusējās attiecības ar Ķīnu kā Eiropas Savienību. Ir daži aspekti, kuriem es varētu piekrist, bet es domāju, ka mums ir kopumā jāmaina attieksme. Jo mēs gluži vienkārši turpinām tradicionālo Eiropas Savienības pieeja attiecībā uz, eh, kā, kāda tā ir attiecībā uz citām valstīm divpusējās attiecībās. Bet eh, attiecībās starp Eiropas Savienību un Ķīnu uh, mums ir jāsaprot, ka mums, ko tas nozīmē, ja 1,3 eh, miljārdi iedzīvotāji vēlas dzīvot ar tādiem pašiem eh, standartiem kā mēs, ko tas nozīmē attiecībā uz izēvielām, uz enerģētiku un tā tālāk un tā joprojām. Vakar Arte televīzijā bija um, um, reportāža par šīm pretrunām eh, starp Eiropas Savienības eh, un, un Ķīnas attīstību, un runa bija par demografiskajiem izaicinājumiem, par darba vietām, rūpniecības nozarē Eiropā, par Ķīnas uzņēmumu konkurēšanu Eiropas tirgū. Mums ir jāsaprot, ka tie ir globāli izaicinājumi no abām pusēm. Uh, Un tāpēc es vēlētos atsaukties uz to, ko teica Vatsona kungs vai e, Bitikofer kungs vai te Kaizers kundze. Pavisam drīz ir ieplānots Eiropas Savienības un Ķīnas samits. Un tas nozīmē, ka mums ir jāpiemēro e, savu politiskā e, sadarbība ar šīm valstīm, ar Ķīnu un ar. E, Koreju. Ja mēs runājam par ķīniešu konkurenci ar eiropiešiem, japāņiem un visiem pārējiem, ko tas nozīmē mūsu darba vietām, ko tas nozīmē uh, strādājošo algām un tā tālāk un tā joprojām. Tie ir ļoti globāli jautājumi. Ja Vācija piemēram, ir zemo algu stratēģija, lai konkurētu, lai varētu eksportēt, tas nozīmē, ka šī te Eiropas iekšējā problēma ietekmēs arī mūsu nākotnes attiecības ar Ķīnu, un tas pats sakāms arī, ja Ķīna eh, pēc, pēc 20 eh, gadiem eh, saskarsies ar darbspēka eh, trūkumu, kā tas šobrīd ir Eiropā. Mums ir jāsaprot tas. Mums ir jāizmanto šī iespēja un jāpārdomā kopumā mūsu sadarbība, tā lai mēs varētu tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem. Es esmu gatavs sadarboties ar referentu un ar pārējiem ēnu referentiem, lai runātu par vienu vai otru aspektu un tādējādi mainītu šo ziņojumu. Paldies! Paldies, un visbeidzot, pēdējais runātājs Severīna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šis tik tiešām ir ļoti svarīgs ziņojums, jo jautājums, par kur tajā ir runāts, ir ļoti svarīgs mums. Nav vērts strīdēties, kāpēc Ķīna ir svarīgs eh, partners. Tas ir vairāk nekā svarīgs partners, tas ir globāls spēlētājs. Daži uzskata, ka Ķīna šobrīd attīstās tikai nu, tajā virzienā, lai kļūtu par globālo partneri, bet daži uzskata, ka Ķīna par tādu jau ir kļuvusi. Tāpēc es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs un tas būtu jātīst tādā veidā, lai uh, padarītu vēl skaidrāku, kāpēc Ķīna mums ir tik svarīga. Un uh, no šī viedokļa es vēlētos uzsvērt, ka šis ļoti labais dokuments, kas mums tagad ir uz galda, tomēr uzstāja uz to, ko mēs sagaidām no Ķīnas un tajā netiek tik daudz runāts par to, ko mēs paši no sevis sagaidām. Vai pareizāk sakot, kas mums būtu jādara, lai veidot šīs attiecības tādā veidā, lai tās būtu uh, atbilstošas mūsu interesēm? Es domāju, ka būtu nepieciešams varbūt Bēderkungs uh, paskaidrot, kāpēc šī partnerība tiek uzskatīta par stratēģisku, kāpēc tai būtu jābūt stratēģiskai. Es, protams, uh, uzskatu, ka tā ir strateģiska, bet kādas ir mūsu strateģiskās intereses attiecībās ar Ķīnu? Es domāju, ka runājot par šīm strateģiskajām interesēm, mums būtu jāuzsver arī nepecie, nepieciešamība eh, panākt uh, pasaules mēroga līdzsvaru. Un te es domāju par ekonomisko līdzsvaru, par ekoloģisko līdzsvaru, militāro līdzsvaru un tā tālāk un tā joprojām. Es arī domāju ka mums nevajadzētu uzskatīt Ķīnu par nacionālistisku spēcīgu uh, spēku, bet mums ir jāuzskata tā, tā par tādu kā soft power, jeb uh, maigo spēku. Kā mēs varētu to ietekmēt? Ko mēs varētu darīt, lai novērstu to, ka Ķīna kļūst par šādu spēcīgo, jeb hard power? Es domāju, ka mums būtu jārod atbildes jautājumu, ko mēs varam darīt, ko mēs darīsim. Protams, ka mēs varam pieprasīt, lai Ķīna darītu to vai citu. E, mēs nevaram motivēt Ķīnu darīt visu to, ko mēs vēlamies, un, protams, ka ir jāpadomā arī par Āfriku, jo arī Āfrikā ir milzīga konkurence mūsu un Ķīnas starpām, un mums nevajadzētu būt kautrīgiem. Mums e, vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu organizēt šo konkurenci, lai Ķīna varbūt rīkotos nedaudz citādi, vai varbūt mēs paši rīkotos nedaudz citādi, lai līdzsvarot mūsu ietekmi Ķīnā. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka šis ziņojums un šīs attiecības noteikti ir pelnījušas mūsu vislielāko uzmanību. Mums ir jādomā par savām vērtībām un saviem e, ģeostrateģiskiem mērķiem. Mums bieži ir šī problēma, bet e, šī gadījumā šī problēma ir e, vēl jūtīgāka. Un šajā kontekstā es vēlētos teikt, ka te es, protams, paušu savu personīgo viedokli. Un kamēr mēs e, nerisinām pienācīgi ģeostrateģiskos jautājumus, e, kamēr mēs neatrisinām ģeopolitiskās problēmas, ir ļoti neliels izredzes eh, tam, ka mēs varētu panākt to, lai Ķīnā arī valdītu mūsu vērtības. Tātad, ja mēs vēlamies sākt eksportēt savas vērtības, bet neatrisinām savas ģeostrateģiskās problēmas attiecībās ar Ķīnu, mums ir ļoti neliels izredzes eh, veiksmei, un mēs gal galā šīs attiecības veiksmīgi nerisināsim gadiem ilgi. Tāpēc es domāju, kā jau tas izskanēja iepriekš, e, mums ir jāpārdomā savas attiecības, jāveido tās citādi un jāveido no jaunas, e, jaunas perspektīvas, ņemot vērā mūsu ģeostrateģisko situāciju un mūsu intereses un vērtības. Paldies! Belderkungs, vai jūs vēlētos atbildēt uz izskanējušiem komentāriem? Jā, pavisam īsi priekšsēdētāji. Paldies visiem kolēģiem, kuri izteicās un reaģēja uz manu ziņojumu projektu. Ja jūs atļausiet man to tā noformulēt, tas ir tā kā tāds būvlaukums vēl, un vēl darbs pie šī dokumenta notiek. Esmu jums pateicīgs par ierosinājumiem un komentāriem. Es domāju, ka es kopā ar ēnu referentiem no dažādām politiskajām grupām sazināšos un ir skaidrs, ka man vēl daudz kas ir jāmācās, bet es domāju, tas attiecas mums visiem, kolēģi Butikofer kungs. Jūs runājat par strateģisko partnerību. Ir svarīgi, kāda nostāja, kāda pamatnostādne ir Eiropas Savienībai un visām dalībvalstīm attiecībā pret Ķīnu. Būtu ļoti labi, ja mēs visi vilktu pavadienu vienā virzienā. Paldies visiem, paldies arī sekretariātam par uh, atbalstu. Un uh, es ar lielu prieku gaidu otro diskusiju kārtu, jo attiecības uz Ķīnu patiešām ļoti svarīgas. Gribētu vēl teikt, ka cilvēku attiecībās gan valdības līmenī, no valdības uz valdību, gan no iestādes uz iestādi tas ir viena lieta, bet, cilvēku, bet tieši cilvēku attiecību cilvēku starpā tās ir ļoti būtiskas. Manā valstī, tas varbūt jums būs arī interesanti, ļoti daudz eh, tiek studēt ķīniešu valodu, ķīniešu literatūru, un šis skaits studentiem arvien pieaug, tā kā jaunai paudzē ļoti liels interesi veidot attiecības ar Ķīnu. Paldies. Grozījuma iesniegšanas uh, Galējais datums ir 9. oktobris līdz 2012. Tālāk nākamie divi punkti. Tos mēs apspriedīsim kopā. Nolīgums, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses. Un nolīgums, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tām dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Ameriku no otras puses. Ziņot referents Salafranka Jose Ignācija. Paldies priekšsēdētāji. Ziniet, man nav nemaz nekas, ko ilgi stāstīt. Es domāju, ka Visi dati jums jau ir pietiekami labi zināmi, un mēs tos esam apsprieduši gari un plaši, kā jūs zināt, komitejas locekļi beidza šīs pārunas 2010. gada maijā, un tas tika apspriests pēdējā uh, Eiropas Savienības un uh, Latvijas-Amerikas un Karību valstu uh, samitā, un tāpēc ir pienācis laiks to ratificēt. Es vēlētos atgādināt, ka mums nav iespējams mainīt to, par ko ir vienojusies e, Eiropas komisija un e, padome, taču mēs varam vienīgi pateikt jā vai nē, kā jau e, kolēģi zina tad eh, es uzskatu, ka šīs nolīgums nāks par labu gan Eiropas Savienībai, gan Centrālamerikas valstīm. Tāpēc es aicinu sacīt jā. Jūs priekšsēdētāji jau ļoti labi ievadā pateicāt, ka vajag izšķirt divas lietas. Viena, kas eh, kas attiecās uz nolīgumu, Tur īpaši daudz grozījumu nebija, bet eh, tad, eh, kad ir runa par eh, rekomendāciju, kas mums ir jāsagatavo, tad te ir tikai divas grupas zaļie un liberāļi, kas grib, lai mēs balsojam pret, bet šie divi grozījumi, ko viņi iesniedza, ir pilnīgi pretrunā ar mānu nostāju kā referentam, tāpēc, ka mēs jau kādu laiku uzskatām, ka Eiropas Savienības asociācijas nolīgumi ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības ārlietu politikas instrumentiem un tāpēc parlaments, protams, var ieteikt, veikt, sagatavot ieteikumus, un šie ieteikumi nāk no četrām politiskām grupām. Tie ir diezgan saprātīgi, un es varu jums pateikt, ka es diezgan pozitīvi skatos uz šiem grozījumiem. Es varu teikt to pašu arī par Robiolu kunga grozījumiem no sociāldemokrātiem. Un tiešām eh, es esmu gatavs eh, pozitīvi skatīties uz šiem grozījumiem, bet uz grozījumiem, ko iesniedza Meijera kungs un eh, Meijeras kundze un Lunačeka kungs, tad šie grozījumi atbilst tam garam, kādās tika sagatavots, sagatavot rekomendāciju. Man ar Meijer kungu ir bijusi iespēja runāt, un viņš ir izrādījis pozitīvu un konstruktīvu eh, nostāju, un kaut arī viņa grupa ir pret brīvu tirdzniecību, tomēr mēs cenšamies kaut kā vienoties, un eh, mēs esam panākuši vismaz to, ka viņu grupa dažos gadījumos var atturēties, nu, nebalsot pret šo ziņojumu, un Lunačeka kundzei es varu solīt tieši to pašu, Viņai tikai jāsaprot, ka, lai cik es esmu atvērts, uh, ja viņas viedoklis ir pilnīgā pretrunā ar minē, manējo, tad, lai cik pozitīvi noskaņoti mēs abi būtu, es nezinu, vai mēs spēsim nonākt pie kaut kāda risinājuma. Taču, tā kā mēs balsies, balsosim par šo ziņojumu 10. oktobrī, tad es vēlētos vēlreiz to uzsvērt. 10. oktobrī es esmu gatavs diskutēt uh, um, debatēt un meklēt konsensus, jo es tiešām šajā um, nu, attiecībā uz šo politisko grupu nespēju pieņemt, jo tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko es uzskatu par pareizi. Tāpēc es esmu gatavs uh, tikties ar visiem ēnu referentiem, lai lūkotu, vai mēs spējam rast kompromisu. Perfecto, muchas gracias. Eh, Aidansi. Paldies, ļoti labi. Lūdzu, jums vārds, kolēģi. Un priekšsēdētājiem arī. Gracias. Muy rápidamente, porque estamos. Es izteikšos pavisam ātri, tādēļ, ka mēs galvenokārt varam piekrist tam, ko teica Zala Frankas kungs, un mēs pozitīvi skatām uh, šo asociācijas nolīgumu, kas attiecās uz likumdošanas rezolūcijas projektu, tad mēs gribētu likt vairākus akcentus, proti atzīt cilvēktiesības un demokrātiju kā sinekvā non, un tad arī asimetriju starp abiem reģioniem, tāpat arī pilsoniskās sabiedrības dalības e, nodrošināšana, tad arī periodiska nolīguma izvērtiešana, un tas ir jādara asociācijas padomei, proti par to, kā tas tiek īstenots un kāda ir tā rezultāti, un visbeidzot, mēs gribam arī vienu komisiju, kas igadēji veids pārbaudi par to, kā šis nolīgums darbojās. Protams, ka akcents ir uz nevienlīdzību, uz eh, cilvēku tiesībām un uz asimetriju mūsu attiecībās. Man nepatīk, ka, kā starptautiskās izniecības komisārs teica, ka šāda veida komisija, un es citēju burtiski, šī nolīguma sirdsapziņa Nu, man šķiet, ka tā ir tāda nesaprātīga dihotomija. Jā, protams, no vienas puses ir intereses, un no otras puses kaut kur zem galda ir vērtības. Intereses tad būtu politikas motors, bet eh, kaut kur mums ir vēl vajadzīga sirdsapziņa, kas retoriski izsakās. Taču ņemiet vērā, ka pašreizējā krīze, kas ir ne tikai Eiropā, bet arī Centrāla Amerikā, ir saistīta tieši ar distanci, kādā pilsoniskā sabiedrība tiek turēta no politikas un ka visas intereses ir tikai retorikā. Un šeit es nevarētu piekrist komisāram, Es domāju, ka tas ir ļoti tuvredzīgi tādā veidā runāt. Ne tikai, ja mēs runājam par asociāciju nolīgumu ar Centrālameriku, bet vispār. Lies paldies! Pika. Paldies, nākamais runātājs Lunačeks kundze. Paldies, kā jau teica Salafrankas kungs, tad tā ir tiesa, ka mana grupa ir nolēmusi, ka mēs nevaram, nevaram sniegt savu piekrišanu, jo tas neatspogaļo to veidu, kādā mēs vēlētos redzēt Uh, Eiropas Savienības un Centrālamerikas attiecības, jo te runa ir tikai par ekonomiskām attiecībām, bet mēs vēlētos uzsvaru uz kaut ko citu. Mēs negribam uh, runāt tikai par attiecībām starp Eiropas Savienību un Centrālamerikas valstīm, bet arī starp Centrālamerikas valstīm pa, savā starpā, un mēs kā uh, parlaments neko nevaram izmainīt nolīgumā, kas ir tikai jāratificē, tāpēc es gribētu teikt, ka mēs nevaram balsot par, bet kas attiecās uz Salafrankas kunga ziņojumu, tad es vēlētos pateikties viņam par to, ka viņš ir gatavs sēsties pie galda uh, un runāt. Es esmu gatava no nu, mūsu vārdā runāt. Es esmu gatava uh, uh, uh, runāt, taču pagaidām es neredzu lielu iespēju, kā mēs varētu kaut ko uh, mainīt tik ļoti, lai mūsu gripa varētu vismaz atturēties. Taču jebkurā gadījumā es esmu gatava uh, sēdēt un runāties, bet man liekas, ka mm, mūsu parlamentā tā ļoti laba praksa, ka mēs censtos to vismaz atrasināt. Īpaši es vēlētos mm, pieminēt šīs asimetrijas problēmas, kas ir ne tikai starp uh, Eiropas Savienību un Centrālamerikas valstīm, bet šīs asimetrijas ir arī Centrālamerikas valstu starpā. Un mums ir noteikti ir nepieciešams pieminēt cīņu pret nabadzību un arī cīņu dažādu etnisko grupu starpā eh, reģionu valstīs, un tāpat arī mēs gribam pieminēt uh, nevienlīdzīgo darba tirgus situāciju, apkārtējās vides situāciju, un, manuprāt, tas pietiekami netiek atspoguļots nenolīgumā, neziņojumā. Tāpēc es esmu gatava tikties pirms balsošanas. Redzēsim, kā mums iet, bet es neko nesolu un arī pārāk optimistiski es nejūtos. Thank you, Paldies, pēdējais runātājs. Angurakis kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju teikt eh, paldies Frankas kungam. Es mēģināšu manā vārdā un eh, politiskās grupas vārdā paskaidrot, kādēļ eh, mēs esam pret šādu nolīkumu asociāciju. gribētu atkārtot to, ka es eh, savā Frankas kunga izteikumus eh, no, nodošu tālāk Vilī, un tad es ceru, ka mēs varēsim eh, par to sazināties. Mūsu podska grupa balsos pret šādu noliekumu. Esmu sagatavojuši 30 grozījumus, lai pamatotu mūsu atšķirīgo viedokli, lai netiektu teikts, ka mēs uh, neesam argumentējuši, pamatojuši savu viedokli. Šajā pasaules daļā vēl joprojām ir raksturīgi konflikti, tiek pārkāptas cilvēktiesības, piemēram, bez kāda īsa laika tas notika Hondurasā. Aktīvisti tiek nogalināti, netiek ievērotas viņu pamatiesības. Turklāt eh, šajā konkrētajā nolīkumā trīs pilāros - politiskais dialogs, sadarbība un izaugsme un tirzniecība. Tiek uzsvērta galvenokārt tirzniecība. Tā pienāks lauvas tiesa. Brīvās tirzniecības noliekumam tiek piešķirta vislielākā vērība. Mēs esam pret to. Mēs domājam, ka Eiropas Savienība tādā veidā nevar atbalstīt miera procesu, kas ir ļoti nepieciešams par tirniecības attiecībām. Tur lielāko labumu gūst Eiropas Savienības un ASV lielie uzņēmumi, un tas viss ir uz mazāko un vedēju uzņēmumu rēķina. Ir nepieciešama patiesa sadarbība uz vietas. Mums svarīgi ir arī vidas aizsardzības jautājumi. Mēs nepiekrītam tam, kā, kāda ir attieksme pret uh, demokrātiskām organizācijām, pret pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Ir paredzēts regulāras tikšanās, bet tas ir tikai informatīva rakstura pasākumi par cilvēktiesībām. Protams, ka pastāv attiecīga klauzula. Kā palīdzēs, kā, uh, kā darīt, kā rīkoties, uh, lai, mm, ja būtu pārkāpumi, bet nav nekādu konkrētu kontrolas mehānismu. Nevienā klauzulā nav teikts uh, par to, kā risināt uh, nesodāmības problēmu. Uh, Jūs zināt, ka ļoti daudz problēmu šajā reģionā, un uh, tie ir pamati, kādēļ mēs uh, noraidām šādu noliekumu. Kolēģa Salafranka, prego, divi minūti. Tu mini. Salafrankas kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par viedokli, un es Sobiolu kungam gribētu pateikt, ka pirmajā nolīguma pantā ir eh, runa par eh, cilvēktiesībām, bet man nav nekādu iebildumu to vēl uh, konkretizēt, ja jūs to vēlaties. Um, es pilnīgi noteikti piekrītu tam, ka ir nepieciešams uzsvērt uh, pilsoniskās uh, tie, sabiedrības iesaistīšanos. Uh, un es esmu gatavs um, veikt visādus labojumus un piemēroties Obiola kungam. Un uh, Lunačeka kundzei es gribētu teikt, ka cīņa pret nabadzību Es vēlētos teikt, ka tieši asociācija nolīgumi ir palīdzējuši cīnīties pret nabadzību, jo tiek iepirkti pro, produkti no valstīm, preces no valstīm, kuriem mēs šīs nolīgumus noslēdzam. Bet, nu, tiešām varbūt satiksimies un parunāsim, kā mēs varam. Uh, uh strādāt, bet eh, tāpat kā jau kolēģis no apvienotiem kreisajiem, es eh, kolēģim no apvienotiem kreisajiem es varu tikai pateikt, ka es to nevaru pieņemt. Un vēl priekšsādātāja kungs es vēlētos pateikt, ka šīs ir demokrātiskas valstis, tām ir bijušas savas, mm, savu vēlēšanu procesi. Uh, ir tādas valstis, kas ir uh, ļoti tuvas apvienoto uh, kreiso ideoloģijai, piemēram, tādas uh, valstis kā Nikaragva un Salvadora, jo viņa valdība ir ļoti kreisa, bet tomēr viņi ir ar mieru parakstīt šo nolīgumu, tāpēc mums nevajadzētu izlikties ticīgākiem par pāvestu un uh, uh ne, nevajag pārspīlēt. Nu, man ir eh, vēl viena tikšanās pavisam drīz ar šo apvienoto kreiso pārstāvi un centīsimies strādāt pie šī ziņojuma un skatīties, vai mēs varam atrast kādu risinājumu. Jo bieži vien tas, kā mēs nespējam vienoties, uh, nozīmē, ka uh, mums ir ļoti daudz dažādu politiski viedokļu šajā parlamentā, bet tas jau neizslēdz vajadzību pēc dialoga. Tāpēc priekšsēdētāja kungs tie ir secinājumi, ko es vēlētos izteikt kolēģiem, un paldies vēlreiz visiem par jūsu pienesumu. Liels paldies, es atgādināšu, ka mēs balsosim par šo punktu oktobrī. Lielas paldies! 10. oktobrī. Eh? So, the next meeting is in camp. Sēdi turpināsim aiz slēgtām durvīm. Grazie mille. Prego, figurati, è stato un piacere.